Ok, good morning. Labrīt. Atsākam darbu Libe komitejā. Mums tikko beidzās kopējā sēde ar Ekon komiteju. Un tagad mēs turpināsim strādāt pie darba kārtības, ko pārtraucām vakardien pēc garas balsošanas. Mums vēl ir 37 punkts par eh, ārējām robežām. Here is Mr. Carlos Coelho once again. Karlos Keljo ir eh, referents. Un viņš pastāstīs par pēdējā trialoga rezultātiem. Eh, tas ir diezgan jauns, tas beidzās tikai pagājušajā ceturtdienā, Koelio kungs, lūdzu. Paldies, esmu ļoti priecīgs informēt jūs, ka pēdējā trialogā, pēdējais trialogs notika otrdienā, un pateicoties ēnu eh, referentiem, Mēs panācām galīgo vienošanos. Es vēlētos pateikties visām po, uh, politiskajām grupām par ieguldīto darbu, eh, veidojot šo failu un par to, ka mēs varēsim to pabeigt eh, vēl šī pilnvar termiņa ietvaros. Nu, visas sarkanās līnijas ir ievērotas, eh, šī regula ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo spēkā šo lēmumu, un Mēs vēlamies to aizstāt tādā saprātīgā uh, um, laika robežās. Kopš paša sākuma mēs esam centušies novērst situācijas, ka cilvēki iet bojā jūrā, mēģinot nokļūt uh, Eiropas Savienībā. Uh, esam definējuši nosacījums, kas ir saistīti ar glābšanas un meklēšanas darbiem un dzīvību glābšanu. Mūsu tiesiskais e, pamats ir uh, regula par uh, uzraudzību jūrā un ir jākoordinē visas operācijas, uh, kas ir saistīts ar Frontex darbību, kas attiecas ar uh, laivu uh, un kuģu aizturēšanu un papildus pasākumiem. Uh, šis jautājums, vai šie pasākumi ir sadalīti pēc parlamenta iniciatīvas, lai izveidot noteiktu pasākumu hierarhiju, saskaņā ar kuru uh, E, vispirms tiek veikti piesardzības pasākumi un tikai pēc tam jebkādi piespiedu pasākumi. E, laivu e, un kūģu piespiedu atgriešana atklātā jūrā nav pieļaujama. Ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Mums ir konkrēts apsvērums un pants, kas nosaka, ka solidaritātes principus un uh, kopēju atbildību, lai nodrošinātu, ka uh, šo cilvēku pamatiesības Eiropas Savienībā pilnībā tiek respektēts. Un tad mēs esam izveidojuši īpašu apsvērumu punktu, kas atsaucas uz eh, Eiropas kopienties jurisprudenci, judikatūru, un mēs esam paredzējuši veselu virknu uzlabojumu. Tiesības uz e, dzīvību ir pamattiesības, un Eiropas dalībvalsts, Savienības dalībvalstīm ir jārespektē šīs te tiesības. Vēlētos pateikties arī komisijai par sadarbību, arī Lietuvas un Grieķijas prezidentūrām. Visi ir strādājuši ļoti pamatīgi, lai rastu risinājumu uh, un uh, pabeigtu šo te darbu um, pirms, vēl, pirms vēlēšanām. Trialogā esam panākuši kompromisu un cerams, ka mums izdosies līdz ar to pēc iespējas ātrāk aizstāt padomes uh, lēmumu ar šo jauno dokumentu. Nu, neredzu. Ā, nē, kāds gribētu izteikties? Nē, Bronks kungs grib. Nu, labi, vārds vispirms jums, pirms došu, to vār, došu vārdu komisijai un prezidentūrai. Lūdzu. Tiemžēl runātājam mikrofons nav ieslēgts. Non-refoulements princips. This is a, a blank check for an unknown number of people who Nu, tas ir tā kā tukšs čeks, ka mēs varēsim tagad ielaist pie sevis neierobežot skaitu cilvēku, kas ierodas eh, no bīstamām valstīm. Tad jebkurš, kas ierodas pie Eiropas eh, krastiem, viņus nevar nosūtīt atpakaļ. Nu, ja mēs izdaram loģisku vai drīzāk neloģisku secinājumu, tad eh, faktiski uh, mēs varētu visu šo te bīstamo valstu iedzīvotājs pasaulē uzaicināt uz Eiropu un būs ļoti labi. Paldies, ja neviens vairs nevēlas izteikties, Sargentīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu ēnu referente Kellers kundze nevar būt šodien klāt, un es eh, piedalījos pēdējā ēnu referente sanāksmē viņas vietā. Un Es gribētu pateikties zaļo vārdo, vārdā Koelio kungam par labu paveikto darbu. Jūs esat ļoti stingri noformulējuši punktus, kas ir saistīti ar nosu, atpakaļnosūtīšanu. Uh, joprojām ir punkti, par kuriem vēl notiek debates, jo uh, faktiski ir iespēja saskaņā ar eh, šīm te eh, normām vai formulējumiem eh, cilvēkus izsēdināt krastā trešajā valstī. Bet mēs esam neapmierināti ar veidu, kā Eiropas Savienības valstis cenšas atrast veidu, kā izsēdināt cilvēkus trešajā valstī. Un tikko tas notiks, tā uzreiz būs e, tiesu darbi Luksemburgā vai Strasbūrā, jo pat neskatoties uz to, ka ir labi nolēmumi vai kaut kādas drošības klauzulas, mūsuprāt, tas novedīs pie tā, kā cilvēki nevarēs lūgt patvērumu Eiropas Savienībā, bet Mēs esam um, apmierināti ar rezultātiem, kurus jūs esat panākuši. So thank you. Now. Paldies. Vairs neviens nevēlas izteikties tādā gadījumā. Uzklausīsim komisiju un prezidentūru. Komisija. Hilī, misis, uh, Hilīs kunda. Jā, labrīt un paldies no komisijas puses. Mēs vēlētos pateikties referentam un parlamentam un prezidentūrai par uh, progresu, kas panāks darbā uh, pie šī dokumenta, bet mēs uzskatām, ka kompromisa teksts, tāds kā tas ir pašlaik, arī eh, sasniedz visus tos mērķus, kādus komisija izvirzīja savā priekšlikumā, un es domāju, ka to varēs apstiprināt arī līdz likumdevējs. Tālāk Kritis eh, prezidentūrai došu vārdu. Paldies, labrīt visiem! Es vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem un politiskajām grupām kas deva savu ieguldījumu ar tādu konstruktīvu pieeju, lai uh, panāktu galīgo kompromisu. Esam panākuši tādu labu uh, līdzsvarotu vienošanos, un uh, tas viss izkristalizējās neofic, neformālajā trialogā. Un uh, galu galā mums ir uh, tiesisks instruments, kas cerams tiks apstiprināts eh, pirms eh, parlamenta vēlēšanām. Tas ir līdzsvarots teksts, eh, kas aizsargā cilvēku tiesības, saglabā pievienoto vērtību dalību valstīm, kurām būs jāīsteno šis tiesību akts un tām dalību valstīm, kas piedalīsies Frontex operācijās. Tā kā paldies par šo te galīgo rezultātu Un es ceru, ka mēs eh, varēsim šodien korpērā apstiprināt eh, dokumentu no padomas puses. Un 20. februārī cerams arī Lībe komitejā par to nobalsot. Paldies! Ja vairs neviens nevēlas izteikties, izteikties par sarunu procesu un informāciju, ko saņēmām no Kalio kunga, tad dosim viņam tādu galī, galvārdu. Jā, vienīgi vēlējos atbildēt Sargentīnī kundzei paldies eh, par sadarbību pie šī dokumenta un visu ieguldījumu, ko zaļo grupa ir ieguldījusi, eh, ieskaitot virkni vērtīgu uh, grozījumu, kas ir saglabāti tekstā. Mēs nevaram aizliegt uh, izsēdināšanu trešajās valstīs, bet ir jānosaka noteikti, eh, noteikts normas, kā tas būtu darāms, un kā Sargentīnī kundze to ļoti labi zina, šobrīd Frontex operācijā eh, tādas situācijas ir, mēs nerunājam par kaut ko tādu, kas notiek ļoti bieži. Nē, tas līdz šim nekad nav noticis. To, to, to bet mēs nevaram to izslēgt, nevaram izslēgt, ka tas nākotnē varētu notikt. Un tad eh, vajadzētu šādas eh, situācijas eh, risināt, nu, tāpēc iespējas labvēlīgā veidā. Jā, paldies. Es vēlētos pateikt, ka pulksten desmit punktiem mums eh, būs Aurēlijas kundze, Eiropas ombuds, tiesība, Eiropas tiesības sargs, un es domāju, jūs varēsiet uzdot jautājumus. Jūs Un tādēļ, lai varētu sagatavoties eh, uz viesu uzņemšanai, mēs, eh, es izsludinu piecu minūšu pauzi.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 Lai zālē būtu klusums, mums ir jāatsāk darbs. Es uh, izsludināju pārtraukumu tikai tāpēc, lai šeit uh, mums pie galda varētu apsēsties eksperti. Pie mums ir ieradusies jaunā Eiropas ombude. Mēs uh, atceramies, ka šis postenis ir ticis atjaunots un uh, šajā amatā tagad ir jauna ombude Emīlija Aurēlija. Viņa mums pastāstīs par pašinstīvas um, izmeklēšanu par Frontex operāciju. Un 2013. Uh, gada aprīlī tika izdotas rekomendācijas. Pēc Frontex ieteikuma uh, tika sagatavots īpašs ziņojums. Frontex vienu no rekomendācijām noraidīja. Tagad mēs uzklausīsim Eiropas ombudi Emīliju Reiliju, un viņa mums pastāstīs par šo izmeklēšanu un īpašo ziņojumu. Un pēc tam pie mums eh, būs arī Ilka Reitenens, viņš šeit ir pie mums ieradies jau vairākas reizes, mums eh, ir jāuzklausa viņa teiktais, un pēc tam mēs uzklausīsim arī Īgungoru, Īgungoras kundzi un Keislera kungu. Viņi abi divi ir konsultatīvā forma līdzpriekšēdētāji. Viņi mums prezentēs atzinumu, ko ir gatavojis šīs konsultatīvais fórums par šiem jautājumiem. Īgungoras kundze vēl nav ieradusies, šķiet, ka viņa ir kaut kur iestrēgus satiksmē. Jebkurā gadījumā viņa ir ceļā un viņa drīz būs klāt. Taču sāksim tagad ar ombūdēs Aurēlijas kundzes īpašo ziņojumu. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies arī par sirsnīgiem apsveikumu vārdiem. Godājumie deputāti! Liels paldies, ka devāt man iespēju jūs iepazīstināt ar savu īpašo ziņojumu par Frontexu, par aģentūru, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzību. Šis īpašais ziņojums ir gatavots pēc uh, izmeklēšanas, ko veica mans birojs attiecībā uz Frontex aģentūras uh, ievēroto uh, pamatiesību hartu. Jāsaka, ka Frontex ļoti labi ar mums sadarbojās izmeklēšanas laikā un uh, Eh, šī aģentūra eh, apmierinoši izpildīja 12 no manām 13 rekomendācijām, taču Frontex neakceptēja manu re rekomendāciju attiecībā uz iekšējo sūdzību sistēmu un tās izveidi. Tieši tāpēc es gatavoju īpašu ziņojumu parlamentam. Es negribu apgalvot, ka šāds mehānisms ļautu atrasināt eh, daudzos komplicētos migrācijas jautājumus, kas ir šīs problēmas centrā, bet tas ļautu mums vismaz ievērot cilvēktiesību standartus kas eh, mums ir saistoši, un jo īpaši pamatiesību hartu, ko Frontex, eh, tāpat kā arī jebkurai citai Eiropas Savienības aģentūrai, ir jāpilda. Imigrācija un jo īpaši izaicinājumi, ko rada nelegāla iebraukšana, rada ļoti lielas eh, humanitāras problēmas Eiropas Savienībā pastāv spriedzes starp leģitīmām interesēm kontrolējot imigrāciju un starp humanitārajām prasībām nodrošināt uh, drošu patversmi, izskatot uh, pat, uh, bēgļu prasības. Frontex aģentūrai ir jānodrošina ļoti sarežģīts līdzsvars starp šīm prasībām, kas runā pretrunā. Uh, vienotrai. 2011. gadā saskaņā ar regulu Frontex ir jāievēro pamatiesību harta savā darbā. Tāpat arī Frontex ir jānodrošina administratīva pielāgošanās, lai uh, ļautu ievērot hartu. Šī sistēma, tā skaitā uzvedības kodeksu, izveida Frontex uh, operācijām un uh, pamatiesību amatpersonas nozīmēšana ir ļoti apsveicami pasākumi, ko ieviesa Frontex. Tika uzsākta arī pašinstīvas izmeklēšana attiecībā uz Frontex uh, pamatiesību hartas un 2011. gada regulas ievērošanu. Mēs redzam, ka Frontex ir panācis progresu hartas un regulas ievērošanā, taču mēs redzam, ka organizācijai nav nekādu mehānismu, lai izskatītu uh, sūdzības attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Es uzskatu, ka šādas iekšēja sūdzību mehānisma trūkums rada ļoti liels problēmas Frontex aģentūrā. Līdz ar to aģentūra uh, nespēja izprast, kādas ir sūdzības par šīs aģentūras darbu. Tāpat arī cilvēkiem nav iespēju, ja viņiem ir grūtības, nodrošināt, lai Frontex aģentūra viņu sūdzības izskatītu. Līdz ar to cilvēktiesību pārkāpumi netiek izskatīti un vispār netiek reģistrēti. Mums ir vajadzīgs mehānisms, kas ļautu Frontex uh, aģentūrā um, izskatīt cilvēktiesību pārkāpumus. Diemžēl Frontex šo rekomendāciju nav ievērojis. Frontex saka, ka šādi atsevišķi incidenti, kas uh, rada pamatu sūdzībām, ir jāizskata tajās dalībvalstīs, kur šāds incidents ir noticis. Tas, ka Frontex aģentūra mm, neuzskata par sevi, sevi par atbildīgu šādos gadījumos, ir uzskatāms par uh, problēmu, jo līdz ar to aģentūra noveļ vainu uz dalībvalstīm, kamēr dalībvalstis noveļ nu, vainu uz aģentūru. Ir jānodrošina, lai cilvēki arī uzņemtos atbildību par aģentūras darbu, ja viņi strādā aģentūras vārdā. Uh, Nav uh, pieļaujami, ka Frontex neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību. Īsi paskatoties uz Frontex aģentūras mājaslapu, mēs redzam, ka Frontex piedalās ļoti daudzās dažādās operācijās, izstrādā standārtus, nodrošina robežu uzraudzību un tāpat arī izmanto robežsardzes komandas, lai reaģētu uh, dažādās krīzes situācijās uz Eiropas Savienības robežām. Uh, Neapšaubāmī Frontex aģentūrai ir ļoti nozīmīga loma robežsardzē Eiropas Savienībā, bet ļoti maz Frontex aģentūras darbinieku piedalās operācijās uz vietas. Tieši tāpat arī pienākums sadalījums nav skaidrs. Ir ļoti daudz darbinieku no dalību valstīm, kas eh, lieto Frontex zīmotnes un izmanto arī Eiropas Savienības karogu. Uh, Līdz ar to visi, kas redz šādu darbinieku ar Frontex īmotnēm, eh, uzskata, ka tas ir Frontex darbinieks. Protams, šie darbinieki ir ļoti viegli ievainojami. Mēs redzam, cik eh, lielas katastrofas ir notikušas nesenā laikā, un tieši tāpēc ir ļoti grūti eh, saprast, kā sadalīt atbildību šādās krīzes situācijās. Uh, Būtu tikai loģiski, ja cilvēki šādus cilvēkus vai Frontex zīmotnēm uzskatītu par pirmo kontaktpunktu, kam ziņot par cilvēku pārkāpumiem. Ik viens cilvēks, kas strādā um, oficiālā kapacitātē un nesā um, savienības um, formas tārpu vai karogu, ir uzskatāms par atbildīgu gan pret Eiropas Savienību, gan pret tās institūcijām, tā skaitā pret parlamentu. Ņemot vērā Lampedūzas traģēdiju un arī citas katastrofas pie Eiropas Savienības robežām, eh, Frontex aģentūrai vajadzētu izskatīt sūdzības, kas nāk no migrantu puses. Tāpat arī ir vajadzīgas kompensācijas. Ir jānodrošina, lai tiesības, kas ir paredzētas hartā, kļūtu par realitāti, un tieši tāpēc ir vajadzīgs sūdzību mehānisms. Tad, kad šis jautājums tika skatīts cilvēktiesība apakškomitejā, komisijas pārstāvis teica, ka Frontex trūkst mm, juridiskā mandāta, lai izveidotu Eh, sūdzību mehānismu pret dalībvalstīm. Taču eh, ombuds nav aicinājis eh, šeit kaut kādā veidā ierobežot komisijas līguma sarga funkciju. Tāpat arī mēs neaicinām robežsargiem uzņemties prasības, kas tiem nebūtu jāveic. Mēs vienkārši prasām, lai Frontex aģentūra darītu to pašu, ko darīja jebkura cita Eiropas Savienības institūcija, kas saņem sūdzības. Proti ir vajadzīgs mehānisms šo sūdzību izskatīšanai. Of... Paldies par jūsu ziņojumu prezentāciju, Relī kundze. Tagad uzklausīsim. Mr. Laitinen, agencies director, let's... Laitinen kungu, viņš ir aģentūras direktors. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Labrīt visiem deputātiem. Sirsnīgi vēlos pateikties Lībe komitejai par šī pasākuma organizēšanu, jo īpaši mm, vēlos pateikties Eiropas ombudam par lielisko sadarbību, kas mums ir bijusi nodarboties ar šo svarīgo jautājumu. I, I like some... Vēlos atgādināt dažus faktus pirms uh, pievēršos temata kodolam. Kad runājam par robežu kontroli, tad jāpatur prātā trīs lietas kopā. Te ir runa par migrāciju, par eh, noziedzības apkarošanu. Un tā ir arī Bonafide bon, labticīga pārobežas eh, pārvietošanās eh, veicināšana. Mēs esam ik gadu uh, apmēram 700 eh, miljonu um, eh, robežšķēršošanas gadījuma Eiropā um, identificējuši, izmantojot uh, gan legālos, gan nelegālos robežšķēršošanas punktus. Pagājuši gadu nelegālā robežšķēršana bija 7 tūkstošos gadījumu. Un runājot par nelegālu robežu šķēršošanu, tas ir ļoti strīdīgs temats, eh, vismaz kopš 2005. gada, kad ar to nodarbojas. Eh, pamatlīgumos noteikts, ka robežu aizsargāšana ir dalībvalsts pārziņā. Līdztekus tam Frontexam ir pašam sava atbildība Tās ir atbildības jums, ir skaidri noteiktas, taču kā parasti tiek atšķirīgi interpretāts. 2011. gadā tika grozīta Frontex regula, un tur 26. pantu A punktā ir minēts, ka Frontexam jāizveido efektīvs mehānisms, lai uzraudzītu pamatiesību ievērošanu visās Frontex aktivitātēs. Runājot par pašu izmeklēšanu, ir vērts paturēt prātā, ka tā bija uz pašu institīvas īstenota izmeklēšana. Tā pamatojas uz 13 rekomendācijām, kas te jau tik minēts, kā minēts ziņojumā. Ombuds bija visumā apmierināts ar rezultātu un Frontex ir atbilstoši reaģējis uz 12 no 13 rekomendācijām. Nākošā lieta, gribu teikt pavisam skaidri. Frontex nenoraidīja pārpalikušo rekomendāciju proti M rīkoties, eh, risinot eh, Uh, sūdzības uh, attiecībā pret visām Frontex aktivitātēm, sniedzot atbilstošu administratīvo atbalstu šim mērķim. Šāda bija rekomendācija, jeb šāds bija ieteikums. Uz to mēs nereaģējām uh, tā kā ombudsmens būtu gribējis. Mēs nenorādījām šo ieteikumu, bet mēs atbildējām Atbildot uz pamatiesību uh, virsnieku pienākumiem, viņam uh, ir jākoordinē savu darbību ar dalību valstīm. Man te ir sakāms tas, ka, ka tas nav jāuzskata par veidu, kā nokratīt, atkratīties no atbildības. Mēs te pat labam runājam par M ieteikumu. Problemātika, kā noskaidrojam, ir daudz visaptverošāka. Kā minēja arī ombuds, Frontex regula mums nesniedz pietiekošus un skaidrus noteikumus. Un rodas jautājums par e, Eiropas Savienības aģentūru un iestāžu aptvērumu sadarbību ar dalībās. Vēl viena lieta ir palikusi neskaidra. Tas ir termins, kas tiek izmantots ziņojumā in the public interest, sabiedrības interesēs. Par to mums vēl ir vairāk jāpadomā. Es pastāstīšu par to, kas mūsu rīcībā jau ir, un tad es izklāstīšu to, eh, kas vēl būtu vēlams. Mums ir pieredze apstrādājot sūdzības. Ir sūdzības, kuras izraisa uh, apvienoto operāciju viesu uh, darbinieki un uh, arī nevalstiskās organizācijas dažkārt izraisītāji arī citas personas. Mums jau ir trīs procedūras. Mums ir uh, svarīga uh, ziņošanas procedūra, mums ir uzvedības kodeks, kur ir noteikti noteikumi zināmā situācija. Un tad ir SOP, operatīvās procedūras. Runājot par Frontex regulas 26. panta A punktu, tur ir minēts, ka aģentūra jāizvada efektīvas uzraudzības mehānisms, tas pat labam tiek um, novas līdz galam. Nākošu nedēļu mēs eh, valdes, eh, valdē par to spriedīsim, un tā tas tiks apstiprināts. Un tad vēl arī apspriedes fórums, eh, tā priekšsēdētāji arī šeit ir klāt. Viņi mūs pagodina ar savu klātbūtu šodien, un viņi arī mums sniedz informāciju. Mums ir piecas sanāksmes gadā standarta darba kārtības jautājums ir to incidentu risināšana, uh, kur ir saistīta ar pamatiesībām. Kā parasti dalību valstis apspriež šos incidentus šajā sanāksmēs. Svarīgi šeit ir tas, ko pieminē arī ombuds, proti paturēt prātā attiecīgās personāla kategorijas, kas ir iesaistīts Frontex aktivitātes. Labākās iespējas ietekmēt situāciju, protams, ar pašu Frontex darbinieku spēkiem. Otra kategorija ir nosūtītie, norīkotie dalībvalstu eksperti Viņi strādā ar mums, bet viņu algas nāk no dalībvalstīm. Un trešā kategorija ir jauna, to ir izveidojusi grozītā Frontex uh, regula. Tie ir norīkotie Frontex uh, viesi, uh, eh, viesas personāla darbinieki. Viņi izpilda uh, tiesību īstenošanas uh, amatpersonas uzdevumus taču lielākā daļa uh, tie cilvēki, kur darbs izviet no rabīt regulas, ir dalībvalstu eh, darbinieki, kas piedalās šais operācijas. Mums ir arī dažas citas kategorijas, kā tūki, piemēram, un citi. Tas ir sava veida trīs stūris caur kuru mums ir jāredz vairākas iespējas, kā var ietekmēt situāciju. Un jo tālāk mēs ejam, jo vairāk mēs tuvojamies dalībvalstīm, jo vairāk tās grib eh, noteikt savas prioritātes, un jo mazāk mums te ir savas teikšanas. Tas viens no kritiskajiem punktiem. Kas tad gaidāms nākotnē? Rezumējot, es domāju, varētu sacīt, ka daudz elementi jau ir spēkā mums ir noteikumi, standarti, prasības, un es domāju, mums ir tālāk jātīsta jau spēkā sošās prakses, sākot no uzraudzības, ja monitoringa sistēmas, attīstot to pēc iespējas vairāk. Mums ir ciešāk jāsadarbojas ar Eiropas ombudu, un esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka mums būs iespējams apmeklēt aģentūru. Mans vēstījums ir tāds. Tā kā Frontex regulas grozīšanas process jau ir sācies, tā kā 33. pants izvērtēšana tiek tagad īstenots, tas nozīmē, ka būs priekšlikums grozīt Frontex regulu. Visiem mums nāktu par labu, ja būtu specifiski skaidri noteikumi pamatojoties uz ēstiesību aktiem, kas ne tikai uzlikt uz saistības aģentūrai, tas man skat, manā skatījumā ir vieglākā darba daļa, bet arī noteiktu Eiropas uh, iestāžu nozīmi, piemēram, sadarbības ar Frontex dalībvalstīm. Dalībvalstis ļoti uh, rūpējas par savu suverenitāti, īpaši atkarī attiecībā uz uh, tiesību aktu īstenošanu, uz robežu kontroli neatkarīgi no tā, vai viņi darbojas sadarbībā ar Frontex vai ne. Paldies. Paldies, priekšsētātais. Paldies par Frontex aģentūras prezentāciju. Tagad uzstāsies Iņģeļa kundze, mēs jūs gadiem un Kesler kungs konsultatīvā pamatiesību fóruma līdzpriekšsēdētāja saistībā ar Frontex jautājumu. Jūs esat mūsu viesi, lai pastāstītu par konsultatīvā fóruma atzinumu. Lūdzu, dodu jums vārdu vai nu jūs dalīsiet laiku uz pusēm, vai arī tas ir jūsu ziņā, kurš no jums sāk. Lūdzu, paldies! Priekšsēdētāja kungs. Paldies par šo uzaicinājumu uz Sētlībe komiteja sanāksmi. Domāju, šī ir pirmā reize, kad konsultatīvais fórums patiesībā var jūs uzrunāt, jūs un Frontex. Frontex pārskatītā regula ir paredzējusi uh, Eh, šo iespēju konsultatīvajam fórumam eh, sniegt informāciju Frontexam, pamatojoties uz jūsu iesaistu motivāciju. Toreiz tād jau pusotru gadu strādājam ar Frontex, sniedzot pamatiesību ieteikums. Mēs esam 15 organizācijas, um, pilsonisko sabiedrību organizācija, Eiropas Savienības aģentūras, kā piemēram pamatiesība aģentūra visticamāk pēc pašsaprotam, varu to sacīšu, migrantu un bēgļu pamatiesību veicināšana ir kopīgs barš visām tām organizācijām, kas ir Frontex konsultatīvā fóruma biedris. Tas arī nodrošina pieju efektīvai tiesību aizsardzībai, līdz ar to mēs augstvērtējam ombudu aicinājumu sīkāk paskatīt, kā tas var efektīvi darboties Frontex darbību kontekstā. Ombuds pareizi norādīja, ka Frontexam ir nozīmīga loma pamatiesību veicināšanā un standartu noteikšanu kā Eiropas Savienības aģentūrai savās kopīgajās operācijās. Mēs pilnīgi piekrītam, ka ir atšķirīgas monitoriņa, uzraudzības procedūras un sūdzību procedūras. Viens nevar aizstāt otru un uh, katras uh, jomas izšķiršana ir svarīga uzraudzības mehānisms tiek pat labam izskatīts. Frontex pamatiesību vadītājs arī cieši uzraugā šis mehānisms tiek veidots. Ciešā sadarbībā konsultatīvā fóruma būtībā ir runa par to, kā izveidot šādu efektīvu sistēmu. No nu, jau veselu galdu mēs šādi strādājam. Ko Frontex var darīt? Kā pareizi norādīja Frontex direktora. Ko Frontex var darīt, lai izpildītu savu pienākumu, nodrošinot pieju tiesām mm, un arī nodrošinot izsakojumiem atsevišķiem sūdzībām? Mēs runājam par sūdzībām saistībā ar pamatiesību pārkāpumu, kas izriet no Frontex kopīgiem operācijām. Es nerunāšu par atsevišķiem scenāriem, kad runājam par Frontex kopīgajiem scenāriem. Izpildirektors būtībā jums jau ir izstāstījis dažus scenārijus, varbūt nav izklāstījis visu, taču vairums scenāriju viņš jums ir ieskicējis. Mēs runājam par Frontex. Uh, personālu, norīkoto personālu, tulkiem un tā tālāk. Nav šaubu par to, ka, kad notiek kāds incidents vai sūdzība, Frontex amatpersonas vai personāla darbības dēļ, tad, protams, Frontexam ir ar šo sūdzību jānodarbojas tā jāizskata. Taču, ja jūs sīkāk paskatāt visu scenāriju, kurus izpildirektors jums minēja, tad jūs secināsiet, ka neapšaubāmi individuālās sūdzības pret personām, kas nav Frontex personāls, var būt efektīvs tikai tad, ja šīs uztiek vērsts pret dalību valsts varas iestādēm. Tāpēc ir Frontexam ir ļoti svarīgi izveidot šo uzraudzības mehānismu rast kopīgu apņemšanos ar dalību valsti, izsakot uh, eh, sūdzības uh, konkrētās, eh, su, konkrētās sūdzības iesnieguma gaitai. Es domāju, tas ir viens no svarīgākiem aspektiem uzraudzības mehānismā, proti noteikt šīs runas atbilstoši un noteikt atbilstoši procedūru šai uzraudzībai rezonēja skaidrs, ka šis temats ir ļoti sarežģīts, mums rīcībā nav daudz laika, bet arī Uh, mans kolēģis Stefans Kesslers nedaudz pastāstīs par to. Mēs šeit īstenojam labu darbu, kā konsultīvā fóruma līdz priekšsēdētāji. Mēs piekrītam Frontex izpildirektoram, ka būtu labi, ja Eiropas ombuds uh, izskaidrotu, kas ir domāts par, ar sūdzību sabiedrības interesēs. Uh, Mēs saprotam un ceram, ka arī Eiropas ombuds to atbild, ka individuālās sūdzības ir tādas, kur sūdzības iesniedzējs nav nec um, pamatiesību pārkāpumu upurs, nec arī viņam kāds ir uh, uzdevis iesniegšo sūdzību, bet viņš ir cilvēktiesību organizācijas pārstāvis. Uh, ir jāizšķir šāda veida gadījumi no tādiem gadiem, kad ir iesniegts vispārīgs, kad ir iesniegt vispārīga sūdzība pret eh, Eiropas Savienības pamatiesībām. Pēdējais gadījums, protams, nav Frontex eh, pārziņā. Add, uh, to... Bez sūdzību mehānisma izveides uh, Frontex turpinās kon, uh, koncentrēties uz uh, sūdzībām par kopīgām operācijām. Tas attiec uz uh, Frontex uh, personālu un norīkotajām personām, tai valdodā, kas migrantiem ir saprotami Mēs arī vēlamies sadarboties ar Nacionālo varas iestādēm, izsnot izmeklēšanu un vēršot sankcijas. Frontex arī sazinās ar Nacionālajiem cilvēktiesību institūtiem un Nacionālajiem tiesību sargiem. Tad, kad eh, sūdzība ir izsniegta pret dalībvalsts varas iestādi. Starptautiskais Nu, pamatiesība institūts arī ir iesaistāms, ņemot vērā Frontex ārējo dimensiju. Pāris eh, brīdinājumu vārdi. Ja pamatiesība oficieris Frontexā, eh, mm, ja Eiropas ombuda pamatiesību vadītājiem būs. Um, jā, jārisina visas šīs sūdzības, tad viņi nespēs to izdarīt, jo nav tik daudz personāla. Jautājums ir, kā sadalīt pieejamos līdzekļus. Ņemot vērā nesenos notikumus vidusjūrā, mums nebūtu jāignorē sūdzības, kas ir pret nacionālo operāciju. Uh, īsten, īstenošanas amatpersonām. Tas šāds darbības nav saistīts ar Frontex darbību. Paldies! Kesler kungs, jūs šeit esat liecinieks tām, ka mēs pirmoreiz uzklausījām pamatiesību aģentūras konsultatīvo fórumu. Esat sveicināti šeit! Jūs esat šeit, Ingiras kundze, pirmo reizi, taču nu, jūs fórums ne pirmo reizi ir Eiropas parlamentā, taču šī ir pirmā uzstāšanās. Mēs uzklausījām arī Frontex direktoru Laitinenu kungu. Vai kāds no deputātiem vēlas uh, uzstāties, pakomentēt? Vēlos, lai jūs būtu aktīvi, lūdzu. I see. Good. So, I mean, if you, if you may get started, you... Labi, tad Brons, Bronksa kungs vārds jums kā pirmajam. Paldies! Ir ierasts sacīt, ka pamatiesības ir nedalāms un tās jāievaro pilnīgi visiem. Dažas dalī, Spīdzināšanas aizliekšanas hartā 4. pāns nepārprotam tiek ievērots, tas tiek uzskatīts par pašsaproti. Taču cilvēki ar savu uzvedību var nonākt tādā kategorijā, kas liek pret viņiem uz, uzturēties atšķirīgi. Cilvēki, par kuriem ir aizdoms, ka viņi ir nelegāli migranti vai neregulāri migranti, kā varbūt jums labāk patīk teikt. Piemēram, viņiem ir ierobežots status, nevar sagaidīt, ka viņi brīvi pārvieties par Eiropas Savienību. Frontex amatpersonas vai dalībvalstis, tiem jārīkojas uh, tā, ka viņi ir spiesti uh, uzdot jautājumus migrantiem par viņu izcelsmi, īpaši tad, ja viņu personības deku, dokumenti ir tīšu prāt iznīcināti un skaidrs, ka uh, Uh, migranti tādos gadījumos aizsamēr. Glābšana jūrā tika pieminēta. Es pilnīgi piekrītu tam, ka cilvēki bīstamās situācijās ir jāglāb. Taču tad, ja cilvēki tiek glābti, tad viņi uh, nav jāatalgo, ļaujot viņiem dzīvot uh, Eiropā, bet gan jāatgriež atpakaļ uz to valsts, no kuras viņi nākuši vai kurā viņi kāpuši laivā. <laughs> Nelaim ir ar tiem migrantiem, kuriem ir liekta uzturēšanās Eiropas Savienībā, viņi tomēr paliek. Mēs dzirdējam Frontex pārstāvu, viņš uzteicis pirms diviem gadiem. Un viņš stāstīja, ka tad, ja migrantiem tiek liekta patvēruma meklētāja status uh, iegūšana, tad viņi iegūst dokumentu, ka viņi kaut kādu laiku var uzturēt Eiropas Savienībā, bet tad neviens neseko, viņi tiešām dodas protā. Uh, Es domāju, ka visām attiecībām starp Frontex amatpersonām un migrantiem ir jābūt filmētam, jo cilvēki, kas ir, kas katrā ziņā grib palikt Eiropas Savienībā, visādiem veidiem mēģinās kaut kā to panākot vairs sūdzībā. Varbūt es nepareizi šodien dzirdēju bet es sapratu, ka dažkārt sūdzības iesniedz nevis paši migranti, bet gan nevalstiskās organizācijas mi migrantu vārdā bez migrantu atļaujas. Parasti darba devēji ir atbildīgi par darba ņēmēju uh, nepareizu rīcību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi var atlaist savus darbiniekus, piemēram, vai citādi sodīt. Taču uh, viņi nav atbildīgi par tiem cilvēkiem, par kur darbību viņiem nav nekāds kontrols. Tā ideja, ka Frontexam būtu jāpiešķir kaut kāda atbildība par dalību valstu, par norīkoto personālu, ir mazliet neloģiski. Paldies, Argentīni kundze, lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Uzklausot visus četrus runātājus, eh, sajūtos vientuļi, jo problēma ir cekojoša Ja mēs neuzmanīsimies, tad dalībvalsts kā ar eh, eh, pakalpojumu uh, eh, nodos uh, pakalpojumu, uh, kas tiek uzticēts aģentūrai, un aģentūra nevar uzņemties atbildību par to, kas varētu noiet greizi, un līdz ar to Uh, uzdevumi tiks uh, at, uzticēti atpakaļ dalību valstīm, bet ombuds saka, ka tas nevar notikt. Tā tad, tā tad uh, jūs šķiet, ka citējat Eiropas padomi, ka nevar tā darīt, ka sevi apzīmēt ar Eiropas Savienības karogu, bet tāpat laikā neuzņemties atbildību un nepārstāvēt Eiropas Savienību. Tātad mēs uh, nevaram kā ar pakalpojumu iegādāties e, atbildību. Tas nav pieņemami. Un tāpēc mans jautājums ir tāds. Parlamentā pavisam nesen bija e, domu apmaiņa e, par trialogu par glābšanas darbiem jūrā, un arī runa bija par Frontex, ko var izdarīt un ko nevar, un tāpēc jautājums visiem ir kur tad tas viss mani atstāja, kādas man ir manevrēšanas iespējas, kurš tad ir atbildīgs par parūpēšanos par eh, bēgļiem un par to, lai pārliecinātos, ka kaut kas eh, nenoiet greizi. Un es tieši, tā, tieši tādēļ gribētu, lai jūs visi atbildētu, visi četri, eh, par sūdzībām kādas sūdzības jāuzņem nopietni. Protams, Frontex nav tā vieta, kur jūs, piemēram, gribat sūdzēties par Dublinas procesu vai kādiem citiem tiesību aktiem, ko mēs esam pieņēmuši. Bet, ja migrants eh, vai NVO vēlas iesniegt kolektīvo sūdzību, tad ir jābūt kaut kādam atsaucas punktam, eh, kur eh, šis eh, migrants varētu griezties. Mr. Klejs. Jā, dank u, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Orailijas kundze, jūs sacījāt, ka Frontexam būtu nepieciešams iekšējais sūdzību izskatīšanas mehānisms, un savas uzstāšanās beigās jūs uh, Atcaucāties uz uh, Lampedūzas traģēdiju, kur dzīves zaudēja simtiem cilvēku, bet tas uzreiz um, rada jautājumu. Tātad kaut kur izskanēja uh, tādi minējumi, ka Frontex varētu būt atbildīgs par šo uh, cilvēku dzīvību zaudēšanu. Es domāju, tie ir tādi bīstami mājieni. Un ja sūdzības tiek iesniegtas un melīgas e, sūdzības un apsūdzības, ko jūs darāt? Es, piemēram, biju Spānijā un vēroju, kā Frontex tur darbojas, un es esmu redzējis viņu ikdienas e, darbu, un esam runājuši ar dažādiem cilvēkiem šīs vizītes laikā esam runājuši cilvēkiem, kas ir šķērsojuši Gibraltāru šaurumu, esam e, runājuši tiem, kas strādā Frontexā un kas ļoti skaidri iezīmējās. Daudzi cilvēki neatbilst kritērijiem, lai iegūtu uh, politiskā bēgļa statusu un uh, varētu oficiāli palikt kādā no es dalībvalstīm. Un ņemot vērā visus šos apstākļus, kā jūs varat aizsargāt uh, Frontex darbiniekus no uh, šādiem ļaunprātīgiem, ļaunprātīgām apsūdzībām. Un, un kā jūs varat izvairīties no tā, ka cilvēki vienkārši ļaunprātīgi izmanto ES patvērumu meklēšanas sistēmu un, eh, nu, negodprātīgi eksploatē bēgļa statusu? Kā jau sacīja Sargentīni, man ir jāpauž ka šīs debats ir tomēr sarežģīts. Tas ir no vienas puses un no otras puses. Secinu, ka entuziasma līmenis ir mainījies salīdzinot ar iepriekšējām diskusijām, iepriekšējā tikšanos, kas mums bija, jo ir veikts progress pēc Frontex regulas reformas. Ja pareizi saprotu, Sūdzību izskatīšanas jautājums jau tika skatīts e, e, reformas laikā un skaidrs tagad ir, ka tas netika pietiekoši dziļi skatīts, lai nodrošinātu pilnīgi skaidrs vadlīnijas, pēc kurām vadīties un lai būtu noteikts arī atbildības lomas. Mm, mēs esam tikai pieci Eh, kas ar šo jautājumu nodarbojas, līdz ar to viennozīmīgi atbildi neradīsim. Taču ir jāatrod iespēja no šīm grūtībām, šīm grūtībām tikt pāri. Mm, taču izskatās, ka par šo tēmu mums nav viennozīmīgas atbildes. Un tagad ir pienācis laiks uh, vērsties pie mūsu viesiem šeit prezidijā, lai sniegtu savus, uh, savu viedokli. Lūdzu, vai jūs vēlētos atbildēt uz komentāriem pēc pirmās jūsu ziņojuma prezentācijas? Paldies priekšsēdētāji un paldies par visiem šiem jautājumiem, novērojumiem. Mūsu, manuprāt, visi jautājumi un uh, vērojumi kas šeit izskanēja no četru deputātu puses, e, atbilstoši vērtē šo te iekšējās e, sūdzību mehānismu izveidošanu. Jā, mēs daudz esam runājuši par e, lomu pārklāšanos ar dažādām institūcijām, dalībvaltīm un Frontex, un labi eh, re, eh, ar resursiem apgādāts un eh, saprātīgs iekšējo sūdzību mehānisms palīdzētu mums izvairīties no šīs te mm, uzdevuma pārklāšanās un virzīties uz priekšu. Es jau uh, uzsvēru kādā citā komitejā, kā EIB, kurai ir šāds mehānisms, uh, saskārās ar ļoti līdzīgām grūtībām. Uh, Uh, ar tādu saucamo, tā saucamo ekstrateritoriālo darbu. Uh, iepriekšējais uh, ombuds parakstīja vai izstrādāja sapratīšanās memorandu par šo jautājumu, un es tiešām vēlētos aicināt Frontex vadību un izmantot šo iespēju, uzaicināt viņus strādāt kopā ar mums. Uh, Eh, lai mēs viņus varētu iepazīstināt ar to, ko EIB ir izdevies izveidot. Nu, kas attiec uz tādiem ļaunprātīgām, melīgām sūdzībām, nu jā, man kā tiesības sargam nāks saskaties ar šādiem jautājumiem regulāri. Eh, policijā, piemēram, ir policijas ombuds, kas nodarbojas tieši ar šāda veida sūdzībām. Viņam ir pieredze, vai viņam vajadzētu būt pieredzei, un arī institucionālie resursi, un arī, pietie, arī attiecīgās zināšanas. Eh, jebkurā gadījumā šie jautājumi, kas ir saistīti ar migrāciju un, un, un bēgļiem, tā tālāk ir ārkārtīgi jūtīgi bet, ja šādas sūdzības ir, protams, ar tām ir jāstrādā. Varu atbildēt arī Bronks kungam. Jā, protams, arī krimināli noziedznieki ierodas pār robežām, un es saprotu, ka ne visi cilvēki, e, kas e, ierodas Eiropā, nevienmēr ierodas, nu, tādās jauki identificējumās e, likuma paklausīgu pilsoņu grupās. Tā kā ir nepieciešams šis mehānisms, lai varētu tikt galā ar visām šīm lietām, kas attiec uz dalību valstu atbildību. Kāda lieta, ko Frontex varētu um, darīt, ja, uh, piemēram, ir uh, aizdomas par cilvēktiesību pārkāpumiem dalību valstu puses, nu, piemēram, atpakaļ atgriežot cilvēkus izcelsmes valstī un tā tālāk, tad eh, Frontex varētu iesniegt šādu te pārkāpumu sūdzību komisijai, un tad komisijai ar to vajadzētu tikt galā. Bet galu galā šāds iekšējais sūdzību mehānisms varētu izveidot, nu, tādu mm, likumīgu veidu, kā arī izcināt visas šīs uh, lietas, un tas noteikti varētu palīdzēt visām institūcijām. Paldies! Leitenē kungs. Paldies! Esmu patiešām pateicīgs par komitejas deputātu izteiktajiem komentāriem. Šeit parādījās ļoti daudz dažādu jautājumu, kas īstenībā ir jau vairāk kārt pieminēti mūsu sadarbības gaitā. Vispirms vēlētos eh, parunāt par to, kādas sūdzības esam saņēmuši līdz šim un eh, kādas ir šo sūdzību kategorijas. Esam galvenokārt saņēmuši sūdzības par aizturēšanas apstākļiem dalībvalstīs. Otrā kategorija ir jūras glābšanas operācijas. Mēs ļoti labi zinām, kādas problēmas šeit pastāv. Jūs tikko runājāt par noteikumiem, par kuriem ziņoja Koeljo kungs. Trešā kategorija kas arī ir diezgan plaša, ir uh, sūdzības vai arī kritika par Eiropas Savienības politiku. Te ir runa vai nu par atgriešanu, vai arī par migrāciju. Mēs saņemam tātad arī šāda veida sūdzības. Pēc tam ir arī atsevišķi individuāli gadījumi, un šķiet, ka šeit ir viss tuvākā saistībā ar to, par ko mēs šeit spriežam. Uh, Galvenokārt šeit ir runa par tīšiem mēģinājumiem izmantot aģentūras kapacitāti attiecībā uz dažādām sūdzību kategorijām. Ļoti labi bija tas, ka jūs pieminējāt Eiropas komisiju. Ko mēs līdz šim esam darījuši, apstrādājot šīs sūdzības? Pirmkārt, mēs cenšamies saņemt pēc iespējas vairāk informācijas no atbilstošās dalību valsts. Dažkārt eh, dalību valstis ir tādas atvērtākas, sniedz vairāk un detalizētāku informāciju, dažkārt eh, dalību valstis nav tik eh, sadarboties gribošas. Bet, protams, ir jāsaistās arī ar komisiju, kas ir līgumu sargs un kas arī strādā pie dalībvalstu jautājumiem. Nepieminēju uzvedības eh, kodeksu apvienotajām atgriešanas operācijām. Bet, ja runa par šīm operācijām, tad gribētu atgādināt, ka tas ir vēl viens rīks un instruments, ko mēs esam izstrādājuši kopā ar konsultatīvo fórumu. Un daļēji šeit arī parādās vajadzības, par kurām mēs runājam. Mēs esam izskatījuši Eiropas investīciju bankas sūdzību modeli. Šeit parādās dažādi interesanti elementi. Šī sistēma ir loģiska, un mēs esam gatavi pētīt, cik tālu šī sistēma būtu piemērojama mūsu situācijā. Tā vietā, lai pieskartos visām šīm problēmām un lai mēģinātu stāties pretī izaicinājumiem, Es gribētu, lai jūs man saprotat pareizi. Mēs gribētu iet mazliet tālāk nekā tikai tīrs sūdzību mehānisms. Mēs saskaramies ar šķērsli, un šis šķērslis parādās arvien biežāk, proti mums ir jādomā par to, kāda ir dalībvalsts loma un kāda ir dalībvalsts gatavība nodrošināt piekļuvi Frontex aģentūrai. Šīs sūdzības mēs varam izskatīt tikai un vienīgi nosakot konkrētus nosacījumus. Citiem vārdiem runājot, mums ir jāpieņem likumi, kur arī dalībvalstis iesaistītos un strādātu pie šiem jautājumiem. Tāpat arī šeit ir jāiesaista parlaments. Mēs gribam iet mazliet tālāk par šo sūdzību mehānismu, kas var nodrošināt dažādu veidu rezultātus. Mums ir vajadzīga tāda konkrēta uh, spēcīga sistēma. Tieši tāpēc es gribētu aicināt pieņemt grozījumus Frontex regulā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šo situāciju un uzskatīt to par iespēju, lai attīstītu uh, notikumus tālāk. Nevajadzētu teikt, ka tā ir problēma un ka to ir neiespējami atrisināt. Mēs esam apņēmības pilni rīkoties, taču jums ir jāsaprot, uh, visa šī aina un arī jāsaprot, kā atsevišķi spēlētāji šeit iesaistās. Lielas paldies, Leitina kungs! Vai vēl kāds vēlas izteikties no konsultatīvā fóruma? Jūs vēlaties runāt? Lūdzu. Paldies. Es vēlējos tikai vēlreiz atgādināt, ka mums ir vairāk sīkākas informācijas par Frontex aktivitātēm. Esam strādājuši kopā ar Frontex aģentūru vairāk nekā pusotru gadu. Uh, Mums vajadzētu saprast, ka Frontex aktivitātes nedrīkst skatīt atsevišķi. Tās ir jāskata kopā. Tāpat arī es vēlētos atgādināt, ka mums ir jāizskata pašreizējās struktūras dalībvalstīs. Mums ir Nacionālās cilvēktiesība institūcijas, tāpat arī ir vietējie dalībvalstu tiesību sārgi. Visas šīs iestādes eksistē. Gribētu atgādināt, ka Frontex aģentūra parasti seko līdzi atsevišķām sūdzībām, un iespējams sadarboties tikai un vienīgi ar vietējo iestādi nav tas labākais veids, kā strādāt. Varbūt nākotnē tas būtu jāmaina. Mums ir jāskata arī esošās dalībvalstu struktūras, ir jāmēģina padarīt, lai tās kļūtu efektīvākas, jo īpaši, ja ir runa par sankcijām vai uh, kompensācijām cietušajiem. Paldies! Mr. Kessler. Kesslera kungs. Ja drīkst, es arī gribētu sniegt īsu atbildi uz vienu no komentāriem, ko izteica kāds no deputātiem. Mēs šeit nerunājam par papildu sūdzībām, kas tiek iesniegtas Frontex aģentūrai kā uh, vēl vienai iestādēji. Mēs saprotam, ka valsts iestādēm ir pienākums veikt izmeklēšanu par jebkuru gadījumu, kur ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka jebkāda informācija, kas nāk no NVO, kas nāk no novērotāja puses, ir jāņem vērā, un jebkurš šāds incidents ir vai nu jāizmeklē, pašā Frontex aģentūrā, vai arī šī lieta ir jānodod eh, atbildīgajai dalībvalsts iestādē. Tieši par to mēs runājām. Un es gribētu arī jums atgādināt, ka regulāru migrantu situācija nenozīmē to, ka šim cilvēkam nav uh, cilvēktiesību un ka mēs nedrīkstam šeit runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem. Vēlreiz gribētu arī atgādināt to, ka mēs pašlaik eh, gatavojam konsultatīvā fórumā ikgadējo pārskatu. Šī varbūt būs tāda kā reklāma. Mēs esam strādājuši pie šī jautājuma vairāk nekā gadu, un es, protams, saprotu, ka komiteju interesē, ko konsultatīvais fórums ir paveicis pēdējo mēnešu gaitā. Uh, Mēs labprāt jums šo igadējo ziņojumu iesniegsim, tiklīdz tas būs gatavs un tiklīdz tas eh, būs publicēts. Paldies! Lielas paldies par eh, pausto viedokli. Ja nav nekādu citu komentāru, ja nav nekādu papildu jautājumu par šo jautājumu, tad uzskatīsim, ka šis jautājums ir izskatīts. Paldies Aurēlijas kundzei par prezentāciju, paldies arī, ka ieradās Laitinkungs, un paldies arī konsultatīvā fóruma pārstāvjiem. Mēs eh, pēc pāris minūtēm ķersimies klāt nākamā darba kārtības punkta izskatīšanai. Hello. Kolēģi. Two minutes before schedule. Divas minūtes pirms paredzētā laika atsāksim darbu. Nākamais darba kārtības punkts bija paredzēts izskatīšanai uh, 2011. Nu jau ir gandrīz 11, un tāpēc tagad ķersimies klāt pie 39. darba kārtības punkta - ietekmes papildu novērtējums par vienlīdzīgas attieksmes principu īstenošanu. Šeit eh, galvenais mērķis ir uzklausīt eh, Miljo LTD prezentāciju. Šo pētījumu veica eksāntē ietekmes izvērtējuma nodaļa sadarbībā ar politikas departamentu C, un tas tika darīts pēc Lībe komitejas lūguma. Atgādināsim, ka 2012. gadā Lībe komiteja pieprasīja ietekmes izvērtējumu par uh, direktīvas priekšlikumu par eh, vienlīdzīgu attieksmi. Šo pētījumu sagatavoja konsultanta firmā Miljö, un eh, šo pētījumu arī apstrādāja eksānta ietekmes izvērtējuma nodaļa sadarbībā ar politikas departamentu C. Tātad šeit ir runa par vienādas attieksmes eh, principa īstenošanu attiecībā uz visiem cilvēkiem, neatkarībā no to uh, ticības, invaliditātes, dzimuma vai seksuālās orientācijas. Un eh, šodien mēs esam uzaicinājuši šīs konsultātu firmas Miljie pārstāvjus lai viņi mūs iepazīstinātu ar šo pētījumu. Jau vairākus gadus Eiropas parlamentā mēs esam strādājuši pie šī jautājuma, bet eh, vēl ar vien vienādas attieksmes princips tiek bloķēts padomē. Atgādināšu, ka sākām darbu jau 2009. gadā, tas tika uzsā, uzskatīts par ļoti lielu prioritāti turmākajai uh, komisijai. Daži no mums uzstāja, lai komisijas augstākās amatpersonas, tā skaitā Barozo kungs, nodrošinātu šī jautājuma izskatīšanu šī sasaukuma laikā, bet diemžēl tas nav noticis. Vienādas attieksmes direktīva vēl ar vien tiek bloķēta padomē, tas notiek jau četrus gadus, un, protams, ka mums eh, tā ir ļoti žēl. Tas mūs tikai vēl ar vien pārliecina, ka Eiropas Savienībā ir ļoti plaša krīze, un šeit nav runa tikai par eiro vai par finanšu pārvaldību. Arī Eiropas Savienības apņēmība ievērot savas vērtības, apņemšanās, nodrošināt pamatiesības visā Eiropas Savienībā ir dziļā krīzē. Tieši tāpēc tagad mēs labprāt uzklausītu Levanta Altena kungu, kurš ir atbildīgais par pētījumu, un pēc tam arī dosim vārdu referentiem un ēnu referentiem attiecībā uz punktiem, par kuriem ir jādiskutē. Atvēlēsim uzstāšanās laiku arī komisijas pārstāvim un Grieķijas prezidentūrai. Vispirms došu vārdu ietekmes izvērtējuma nodaļas pārstāvim Altinkungam. Lielas paldies! Labrīt! Cik tā sapratu, man ir atvēlētas desmit minūtes, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Es gribētu tagad eh, īsi paskaidrot, par ko ir runa šajā pētījumā, kāda ir šī pētījuma mērķi un aptvērums. Un runāšu arī par tematiem, ko mēs pētījām. Tāpat arī runāšu par guvumiem, ko mēs varētu nodrošināt ar šādu direktīvu. Pirmkārt, attiecībā uz aptvērumu Mēs neesam skatījuši pilnīgi visu. Mēs skatījāmies attiecībā uz izmaksām un ieguvumiem eh, sabiedrisko pakāpojumu sniedzējiem un mazākiem un vidējiem uzņēmumiem. Nesam šeit skatījuši izmaksas un guvumus tādā plašākā apmērā visā sabiedrībā. Tas saistās, protams, ar šī pētījuma mērķiem un iemesliem, kāpēc tas tika veikts. Kāpēc ir izvēlēts šāds aptvērums? Tas izriet no diviem elementiem. Pirmkārtām bažas, kas eh, tika paustas Eiropas Savienības padomē attiecībā uz direktīvu. Un šeit esmu runājis arī par bažām, kas eh, tika paustas attiecībā uz esošo tiesību aktu izvērtēšanu. Tātad eh, te ir dažādi kompetences, problēma jautājumi, subsidiaritāte jāievēro, tāpat ir jādomā par sociālajām sistēmām un uh, tiesībām. Tāpat arī mums ir jādomā par juridisko noteiktību konkrētos pantos. Protams, ir jāskatās arī uz izmaksām, kādas varētu būt valsts sektorā un MVU. Uh, Vēl kāds iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies šādu aptvērumu. Komisija jau ir veikusi visaptverošu ietekmes izvērtējumu un sagatavojusi pētījumu par šo izvērtējumu. Šajā pētījumā jau ir ļoti daudz informācijas un datu attiecībā uz to, kāds guvums būtu sabiedrībai un ko sabiedrībai nāktos maksāt. Mēs redzam, ka plašākā mērogā sabiedrība gūtu ļoti daudz, tieši tāpēc mūsu ziņojumā mēs par šiem jautājumiem nerunājam. Ja mēs skatām visus šos rezultātus kopumā, tad mums ir jāņem vērā visas sabiedrības guvumi. Šeit mūsu pētījums tikai papildina Eiropas komisijas ietekmes izvērtējumu. Nevarētu uzskatīt, ka mūsu pētījums ir kaut kas atsevišķs un individuāls. Attiecībās mūsu izvēlēto pieeju, kā jau es minēju agrāk, mēs nevarējām visu izvērtēt. Direktīva aptver ļoti daudz dažādu sektoru, ļoti daudz šeit tiek runāts par dažādām diskriminācijām un par to, kas būtu jārisina. Mēs esam mēģinājuši skatīties uz jomām, kur uh, mūsu rīcība dotu vislielāko labumu, un mēs vēlējāmies arī noteikt, kurās jomās šāds guvums būtu vislielākais. Mēs neesam skatījuši jomas, kas ir izņēmumi direktīvā. Tātad, piemēram, um, īpašu vajadzību izglītība. Tāpat arī mēs nerunājam par valsts sektoru vai um, sabiedrisko pakāpojumu sniedzējiem. Mēs neesam šeit runājuši tātad par atsevišķām grupām. Mēs skatījām arī jomas, kur diskriminācija ir visizplatītākā. Tas arī sēstās ar samērīgumu principu direktīvā. Uh, Proti mums šiet, šeit tieši tāpēc ir jāskatās, kur būtu vislielākās izmaksas un vislielākie guvumi. Attiecībās to, kāda rīcība ir vajadzīga. Mēs skatāmies, kādi tā tad ir lielākie guvumi konkrētai rīcībai dalībvalstīs. Mēs gribējām saprast, kādas darbības būtu vajadzīgas. Esam pētījuši, ko ir darījušas citas valstis, gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan arī citas pasaules valstis. Mēs meklējām šeit paraugu praksi, piemēram, Austrālijā un ASV ir ļoti plaša pieredze tiesību aktu īstenošanā invaliditātes jomā. Kā jūs redzat, šo jomu esam ļoti daudz pētījuši. Tāpat arī mēs gribējām ņemt vērā to, kādi dati ir pieejami. Mēs gribējām, lai mūsu paveiktais darbs palstītos uz esošiem datiem. Tas arī uh, ietekmēja to, kādas nozares mēs izvēlējāmies izvērtējumam. Attiecībā uz to, ko esam izvērtējuši, pavisam īsi pētījām administratīvos izdevumus. Tātad te ir runa par valsts izmaksām. Uh, cik daudz izmaksās tiesību aktu sagatavošana, jaunu uzraudzības iestāžu izveidošana vai esošo iestāžu pielāgošana, sabiedrības izpratnes veicināšana tā tālāk. Esam pētījuši arī MVU izdevumus. Tātad šeit ir runa par visām grupām, kas varētu būt iesaistītas. Šeit ir runa arī par dažādām darbībām, piemēram, mācības, sūdzību izskatīšana dažādās nozarēs un tā tālāk. Uh, Vislielāko darba daļu mēs eh, veicām skatot eh, pasākumus konkrētās nozarēs. Mēs pētījām, kādi varētu būt konkrētie pasākumi, piemēram, medicīnas vai izglītības sektorā. Mēs izvērtējām arī to, kādus labumus varētu gūt MVU un valsts sektors. Šeit nav runa par tādu plašāku labumu, ko varētu gūt, teiksim, cilvēki ar invaliditāti. To veica Eiropas komisija. Pēdējais es gribēju uzsvērt, ka mēs likām uzsveru uz piecām dalībvalstīm. Mēs to darījām, lai nodrošinātu to, ka valsts, ka tātad mēs šeit skatījām Čehijas republiku, Rumāniju, Spāniju un Zviedriju. Šīs valstis ir tādas, kas pārstāv politiskā ziņā ļoti plašu spektru. Mēs pētījām, kāda ir situācija katrā no šīm dalībvalstīm. Rezultāti ir tādi, ka šie skaitļi, ko jūs redzat, ir tādi diezgan specifiski un attiecas uz katru dalību valsti. Mēs ņēmām vērā individuālos apstākļus katrā dalību valstī. Piemēram, mēs pētījām, cik daudz tiek izmantoti subtitri televīzijā. Tas nozīmē, ka mēs izmantojām šo informāciju, lai varētu veikt savus pētījumus. Kādas jomas tad mēs skatījām? Pavisam īsi vislielākā joma, kur būs vajadzīgi pasākumi un dažādas darbības, un kur būs arī lielas izmaksas, ir invaliditāte, tātad diskriminācija pret cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc tam pētījām izglītību, sociālo aprūpi, mājokļus, sociālus mēdījus un citas preces un pakalpojumus, kur ir ietverti dažādi pakalpojumi, piemēram, viesnīcas, sporta zāles, tiesas un tā tālāk. Galvenokārt šeit ir runa par piekļuvi ēkām. Tieši šāda veida izpēti mēs veicām. Mēs pētījām arī dažādas kopienas, paskaidrošu šo jautājumu sīkāk mazliet vēlāk. Šeit ir runa par to, uh, vai cilvēkiem ir iespēja izvēlēties mm, dzīvot kopienās, ja viņiem ir invaliditāte. Mēs pētījām arī piekļuvi dažādiem plašasiņas līdzekļiem, un šeit piekļuvi ēkām neradīja lielas problēmas. Tātad šie ir galvenie aspekti attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Attiecībā uz vecumu mēs pētījām divas lietas. Tātad mēs pētījām nieres un depresiju. Attiecībā uz seksuālo orientāciju mēs skatījāmies, mm, kāda ir situācija attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi uh, nodokļu jomā attiecībā uz diskrimināciju pret eh, ticības grupām šeit šie jautājumi netiek skatīti. Tas ir tāpēc, ka pasākumi, kas būtu jāveic, neradītu pārāk liels izdevumus. Jā, jā, jūs varat vēl runāt, saka priekšēdātājs. Es tagad īsi paskaidrošu, kāpēc mēs izvērtējām izmaksas un pastāstīšu arī par rezultātiem, kādi tika atklāti katrā no nozarēm. Kāpēc mēs neesam visu izvērtējuši? Mēs neskatījām tās jomas, kur ir tādi iez, nozīmīgi izdevumi. Ļoti daudzi pasākumi un arī diskriminācija balstās uz aizspriedumiem. Protams, tas ir kā šķiet acīm redzami, bet ko tas nozīmē īstenībā? Tas nozīmē, ka Uh, ir vajadzīga apmācība attiecībā uz konkrētiem individiem, un tas neradīs lielu sistēmus visā nozarē kā tādā. Tieši tāpēc arī mēs šeit nerunājam par e, diskrimināciju ticības dēļ. Attiecībā uz rezultātiem, attiecībā uz likumdošanas un vispārējās atbilstības izmaksām mēs tātad skatījām vadlīnijas un transponēšanu. Mēs neizvērtējām uh, kontroli un ieviešanu. Un kāpēc? Tāpēc, ka e, šīs jautājums nav obligāts direktīvā. Lai nodrošinātu, ka likumdošana tiek ieviesta praksē, tas būtu ļoti būtiski, bet direktīvā šīs pienākums nav obligāts. Ja tas būtu jāizvērtē, tad tas radītu ļoti liels izmaksas, un tas mums, tad mums vajadzētu novērtot, kā šī kontrola tiek veikta. Vai nu šeit runa par pašregulējošu sistēmu, kas mazāk izmaksā, vai arī šeit ir runa par sertifikāciju. Tas nozīmētu, ka katrai organizācijai būtu vajadzīgs atbilstības sertifikāts, un tad, protams, izmaksas būtu daudz augstākas mēs varējām redzēt, ka šeit izmaksas ir ļoti dažādas. Tātad, eh, attiecībā uz regulējošām izmaksām mēs skatāmies, piemēram, uz Zviedriju, tie ir 735 miljoni, Spānija 600 miljoni. Mums ir arī jāņem vērā, ka visos šajos skaitļos, ko mēs šeit jums dodam, ir ņemti vērā daudzi mainīgie rādītāji. Šīs nozares ir ļoti plašas, un uh, Te ir runa par direktīvu, līdz ar to dalībvalstīm ir ļoti plašs īstenošanas pasākumu spektrs. Šīs izmaksas var būt vai nu daudz augstākas, vai arī daudz zemākas, atkarībā no tā, kādā veidā dalībvalstis īsteno šos pasākumus un kādus mainīgos rādītājus tās ņems vērā. Tātad izmaksas var atšķirties. Tagad par svarīgākajām jomām attiecībā uz piekļuvēkām. Šeit mēs sadalījām šo piekļuvi, te runa par piekļuvi komercēkām un par piekļuvi um, dzīvojamām ēkām. Attiecībā uz uh, komercēkām tātad šeit ir runa par piekļuvi valsts sektoram, kamēr iedzīvotāju uh, ziņā, tātad mājokļu ziņā šeit ir runa, ka ir jāpiekļūst pilnīgi visai ēkai, nevis tikai publiski pieejamai daļai. Mēs ņēmām vērā arī dažādas noteikumus, kas attiecas uz mājokļiem, un mēs arī šeit skatījām mm, privātus īpašumus, līdz ar to šie pienākumi var atšķirties. Mēs pētījām daudzas dažādas ēkas, mēs pētījām arī pašreizējās piekļuvis iespējas, tas nozīmē, ka mēs nesākam no nulles punkta. Mēs redzam, ka dažas vietas jau ir pieejamas, piemēram, Komerc ēkās mēs redzam, ka apmēram 40% jau ir pieejami. Iedzīvotāju mājokļu ziņā tie ir tikai 10%, bet, protams, ka tās ir tikai aplēses un rezultāti ir ļoti atšķirīgi. Tika ņemti vērā ļoti dažādi faktori, bet ļoti svarīgi būtu saprast, ka izmaksas būs atkarīgas no tā, vai izmaiņas tiek veiktas neregulāri, tātad tik līdz, kā uh, eh, cilvēks ar invaliditāti iesniedz pieteikumu, vai arī tas tiek darīts jau iepriekš profilaktiski. Attiecībās komercēkām mēs redzam, ka uh, tas tiek darīts ar nacionālā standarta palīdzību, tā tas notiek, piemēram, ASV un citur. Līdz ar to pastāv ļoti liela juridiskā noteiktība, ja šādi standarti tiek ieviesti. Ad hoc pieeja rada mazāk izmaksu, ja šādas pār, salīdzinām ar to, ja šādas pārmaiņas tiek veiktas profilaktiski. Tas noteikti būs ļoti svarīgi uh, dzīvojamā ēku sektorā, jo cilvēki bieži vien pārvācas tikai pēc kādiem 20 gadiem, un līdz ar to uh, visi šie 200 miljoni mājokļu, kas ir Eiropas Savienībā, visticamāk nebūs nodrošināti ar piekļuvi invalīdiem. Uh, Tāpat arī ir jāņem vērā, vai šī izpilde tiek veikta 20 gadu laikā vai 5 gadu laikā. Tas nozīmē, ka igadējie izdevumi noteikti sarūk, ja ieviešanas periods ir garāks. Attiecībā uz komercēkām tiek lēsts, ka apmēram 100 gadu periodā visas ēkas vai visi īpašumi tiks pārmainīti vai arī pielāgoti. Tie ir daži no mūsu galvenajiem rezultātiem. Ir jāņem vērā tas, ka šīs izmaksas ir iespējams ļoti lielas, bet eh, sabiedrībā mainās demografiskais stāvoklis un līdz ar to uh, prasības arī pieaug. Iedzīvotāji kļūst vecāki un uh, prasības un līdz ar to arī ieguvumi pieaug. Un šie ieguvumi attiecas uz daudz plašāku cilvēku grupu, nevis tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti vai cilvēkiem ar maziem bērniem. Tāpat arī ir cilvēki, kuriem nav mm, juridiski atzīta invaliditāte, bet kuriem tomēr ir kaut kādi kustību traucējumi. Mēs dzīvojam kopienā, un šis ir pienākums saskaņā ar ANO konvenciju. Kas tiek darīts, lai cilvēki ar invaliditāti vairs nedzīvotu kaut kādās institūcijās, kas ir paredzēts tikai viņiem, bet gan integrētos kopienā. Mēs redzam, ka šeit mainīgie rādītāji ir pat vēl plašāki. Mēs skatāmies, kāds ir diapazons katrā dalībvalstī, piemēram, piecu gadu īstenošanas periodā 69 līdz 239 miljonu eiro Rumānijai, lai pārietu no institucionālās aprūpes uz aprūpi kopienā. Ļoti būtiski ir tas, ka Mēs saprotam, ka nevarēs pilnībā pāriet no institucionālas aprūpes sistēmas uz kopienas aprūpes sistēmu. Visticamāk paliks duāla sistēma, kas izmaksas paaugstinās. Mēs, piemēram, redzam, ka Zviedrijā nav šādu institūciju. Tā ir viena dalībās, kur mēs redzam, ka visa aprūpe balstās uz kopienas aprūpi. Ir jāņem vērā, ka līdz ar to izmaksas ir gandrīz divreiz lielākas nekā citās dalībvalstīs. Un arī šeit jūs redzēsiet, ka jo ilgāks ir īstenošanas periods, jo zemākas būs ikgadējās izmaksas. Tagad par plašsaziņas līdzekļiem. Kā jau es teicu, šeit ir dažādi veidi, kā to varētu īstenot. Direktīva šeit nav pārāk konkrēta. Piemēram, varētu redzēt, ka visām raidorganizācijām vajadzētu nodrošināt subtitrus visām pārraidēm. Ja tā būtu, tad tas, protams, radītu ļoti lielus izdevumus. Mēs mēģinājām nodrošināt uh, proporcionālu pieeju, un, protams, ka šī pieeja ir mainīga atkarībā no konkrētās dalībvalsts. Mēs skatījāmies uz lielākajām raidorganizācijām. Mēs centāmies nodrošināt uh, vairāk subtitru tur, kur ir vairāk cilvēku ar invaliditāti. Piemēram, tie varētu būt 40% eh, subtitrētu pārraižu raidorganizācijās. Jūs redzat, ka izmaksas arī ir tikpat mainīgas kā mājokļu sektorā. Un šeit ir jāņem vērā eh, pārraižu laiks, tāpat arī ir jāņem vērā subtitrēšanas izmaksas. Uh, Mēs pieņēmām, ka šīs izmaksas varētu būt 300 eiro uh, vienas stundas subtitru nodrošināšanai. Tagad uh, diskriminācija vecuma dēļ. Šī joma bija ļoti komplicēta. Te ir runa par vairākiem miljardiem eiro vērtu nozari. Tieši tāpēc nebija iespējams izpētīt pilnīgi visas jomas un ko varētu darīt uh, šajā sakarībā. Saskārāmies arī ar grūtībām, jo nebija skaidrs vai vienāda attieksme vienlīdz nozīmē arī to, ka šeit ir runa par diskriminācijas trūkumu. Mēs redzam, ka vecākiem cilvēkiem ir vajadzīgs vairāk aprūpes nekā uh, jauniešiem. Iespējams, šeit nav runa par diskrimināciju, bet vienkārši to, ka lielākā vecumā ir lielākas prasības. Uh, Iespējams, ka šeit parādās arī pierādījumi par diskrimināciju, kas ietekmē ļoti daudz pacientu. Tāpat arī mums bija jāņem vērā, vai ir pieejami dati un vai dažos gadījumos ir vajadzīga at atšķirīga attieksme. Mēs pētījām uh, nieru aprūpi un depresiju. Tātad nieru gadījumā ir vajadzīga vai nu transplanti, vai arī uh, ķīmiskā terapija. Uh, Mēs redzējām, ka 6% gadījumu transplanti netiek nodrošināti. Mēs nevarējām pierādīt, vai tas notiek diskriminācijas dēļ vai nē. Tas, protams, ir jāņem vērā. Mēs, neskatoties uz to, veicām pētījumu. Šeit nepie, neieliku klāt izmaksas, bet eh, var redzēt, ka šī situācija ir atšķirīga dalībvalstīs. Čehijas republikā saskaņā ar mūsu pētījumu īstenībā viņi gūtu labumu, kamēr Vācijā un Rumānijā uh, parādās izmaksas. Spānijā izmaksu ziņā nebūtu nekāda labuma. Protams, ka šī situācija ir ļoti atšķirīga un vajadzētu veikt izvērtējumu atkarībā no sektora, lai saprastu, kāda būtu ietekme. Tas pats attiecas arī uz depresiju. Mēs redzam, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts cilvēkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem. Eh, ar garīgās veselības traucējumiem. Mēs redzam, ka nu, tā ir viens no lielākajiem pašnāvību iemesliem. 10% no cilvēkiem virs 65 gadu vecuma saņem eh, medicīnisko aprūpi depresijas gadījumā, salīdzinājumā ar citiem pieaugušajiem. Mēs mēģinājām nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem, un mēs redzam, ka visās dalībvalstīs vajadzētu nodrošināt neto uh, labumu Līdz ar to šo profilakses ietekmi mēs varam nodrošināt, ka cilvēki paliek ilgāk profesionālajā dzīvē un īsnībā visa sabiedrība gūtu no tā labumu. Cost, um, or... Runājot par uh, seksuālo orientāciju, mēs aplūkojam šo jautājumu no nodokļu priekšrocību viedokļa. Jo, piemēram, ir valstis, kur tiek noteikti nodokļu atvieglojumi laulātiem pāriem. Un izskatījām šīs te piecas dalībvalstis, kuras es jau minēju. Vai nu tajās nebija nekādu tiesību aktu, kas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi? Vai uh, tur bija pieļaujamas uh, vienzimuma partnerības vai laulības? Uh, Um, Čehijā mēs izanalizējām arī izmaksas, bet tās nebija īpaši būtiskas, jo uh, šādu te partnerību skaits, uh, vienzimumu, uh, tātad partnerību skaits ir salīdzinoši zems. Un ja ir kaut kādi nodokļi, kas šeit būtu jāizlīdzina, par cik tas skar tik ļoti mazu skaitu cilvēku, tad vispārējās izmaksas nekādā gadījumā nebūs augstas. Nu, lūk, Ko mēs šeit redzam? Vairumā jomu nekādu lielu izmaksu nebūs. Ir tikai atsevišķas jomas, kur, uh, kuras tiks skartas vairāk. Tātad vairums nozaru vienkārši uh, nesastapsies ar lielākām izmaksām lai nodrošinātu uh, eh, pieju infrastruktūrai. Nu, lūk, tā ir tā joma, kur rodas visvairāk izmaksu. Uh, arī, teiksim, tiesību aktu salāgošanas uh, eh, izmaksas ir salīdzinoši zemes un jo ilgāks īstenošanas laiks, jo zemākas ikgadējās izmaksas. Un te ir jāpanāk noteikts līdzsvars, jo tā gal galā ir pam pamatiesība joma vienlīdzīga attieksme. Um, bet, ja mēs raugāmies uz laiku un izmaksām, nu tad ir um, jāatrod atbilstošs līdzsvars. Tālāk runājot par īstenošanas uh, iespēju izvēle dalību valstīm no visplašākās līdz minimālai. Mēs arī mēģinājām palūkoties, kas notiek pasaulē un kas būtu tāda mm, saprātīgākā pieeja, un lūk, tādi rezultāti, pie kādiem mēs nonācām. Paldies! Liels paldies, paldies par eh, pētījumu prezentāciju, tas tiešām bija ļoti interesanti. Uh, eh, Rāmēvis kungs, jūs šeit nebijāt, kad es teicu, ka gadiem Padome e, bloķē mm, vienlīdzīgas attieksmes direktīvu e, vēl laiku garumā. Nu, ļoti žēl, ka tā, e, tas ir politisks jautājums. Mēs esam centušies visādiem, veid, visādos veidos panākt virzību uz priekšu, iesaistot arī visaugstākās amatpersonas, tā skaitā Barozu kungu, bet nekas nav gājis uz priekšu. Uh, stāsts vēl nav galā. Tātad mēs tiešām gribam sagaidīt to dienu, kad vienlīdzīga attieksme un e, tiesība akti, kas to regulē, būs spēkā visā Eiropas Savienībā, jo šeit mēs gal galā pārstāvam Eiropas Savienības pilsoņus, un krīze nebūs beigusies, kamēr nebūsim tikuši galā un atrisinājuši šo jautājumu. Un tagad, Romēvis kungs, uzklausīsim jūsu viedokli. Uh, Jūs esat referents par horizontālo direktīvu vienlīdzīgas attieksmes jomā, tā kā lūdzu jums vārds. Paldies! Vai arī komisija un prezidentu ir kaut ko plāno teikt? Varbūt, ka viņi varētu izteikties pirmie. Jā, komisija tika ja, uzaicināta, bet Grieķijas prezidentūra un pat Itālijas nākamā prezidentūra šeit ir pārstāvēta, tā kā acīm redzot, viņi izteiksies. Labi, vārds jums vispirms. Vispirms vēlētos um, piešķirt zinām kontekstu visā šajā diskusijā, jo šī diskusija notiek jau vairāk gadu garumā. Uh, sākoties šim pilnvaru termiņam, mēs um, mēģinājām panākt uh, politiskās virzības atjaunošanu, lai šī direktīva tiktu virzīt uz priekšu. Šī uh, direktīva ir nobloķēta padomē galvenokārt tādēļ, ka dažas valdības vienkārši, zinām, iemeslu dēļ uh, pr ir pret šo direktīvu, dažas varbūt slēpjas aiz citu pleciem. Tas ir ļoti slikts demokrātiskais vēstījums eh, Eiropas sabiedrībai, tādēļ vērsāmies pie vairākām prezidentūrām. Dažas prezidentūras ir bijušas ļoti aktīvas. Mēs ļoti cieši sadarbojamies, piemēram, ar Spānijas un Bēļģijas prezidentūrām. Mums bija ļoti laba satarbība, taču pavisam eh, drīz mēs atskārtām, ka diskusijas eh, būs ārkārtīgi grūtas tieši padomē, ne parlamentā, jo parlaments jau šo tekstu ir apstiprinājis ar savu, paužot savu nostāju jau iepriekšējā sasaukumā, mēs neesam neko tur grozījuši vai mainījuši, un tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka bloķēšana notiek padomē. Uh, esmu personīgi mēģinājis dažādu prezidentūru laikā mēģināt kaut kā pavirzīt šīs lietas uz priekšu. E, Tehniskajā līmenī vairums e, bažu ir zināmas un e, principā atrisinātas. Tā kā būtībā mēs šeit sastopamies nevis ar tehniskas dabas problēmām, bet ar politisku pretestību. Un galvenās bažas, protams, rada izmaksas, ko varētu radīt šīs direktīvas īstenošana. Un tādēļ mēs uzskatījām, ka būtu labi gūt eh, konkrētāk priekšstatu par to, ko tas īsti nozīmē. Vai tiešām e, būs ļoti dārgi ievies šo direktīvu. Un tādēļ vajadzētu e, eh, ļoti svarīgi noteikt, kāds ir šis izmaksu aspekts, nodrošinot noteiktu tiesību garantijas un es to vēlētos teikt ne tikai zaļo grupas vārdā, bet es runāju arī citu grupu vārdā. Vienlīdzības princips ir princips, kas ir jāīsteno neatkarīgi no tā, cik tas maksā, jo vienlīdzīgas tiesības ir daudz svarīgāks nekā kaut kāda ekonomiski apsvērumi, kas ir saistīta ar ieviešanu. Taču situācija ir bloķēta, Un mēs uzskatījām, ka būtu vērts e, pasūtīt pētījumu. Un tādēļ es ļoti augstu vērtēju e, šo te ietekmes izvērtējuma nodaļas e, ziņojumu un informāciju. Mēs e, varēsim to izanalizēt, e, un e, gal galā mēs pasūtījām kompānijai Milē šo pētījumu. Mēs uztraucāmies eh, jau no paša sākuma par to, ka šis uzdevums ir sarežģīts. Eh, Gad konceptuāli varbūt ne tik ļoti, bet dažās situācijās viens otrs secinājums var būt diezgan spekulatīvs, un tāpēc reizēm ir grūti izvērtēt reālās izmaksas. Un tādēļ, ka dažas eh, dā, dalībvalsts vienkārši saka, tas būs briesmīgi dārgi, mums ir jābūt uh, argumentiem, kas ļauj atspēkot šādu viedokli. Bet uh, gal galā tas tomēr ir politiskās gribas jautājums, nevis uh, tīri ekonomiskas dabas jautājums. Un saistībā ar secinājumiem. Visās jomās, ar kurām mēs sastopamies, jūs varētu izdalīt kādu no tām, kas izrādās īpaši pakļauta uh, izmaksu jautājumam. Nu, piemēram, uh, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar noteiktu invaliditātes tipu. Bet uh, savukārt, nu, tas nav uh, pamats uh, atteikties no šīs direktīvas ieviešanas. Uh, Nu, tas eh, varbūt raksturo šo situāciju, tad to bija nepieciešams uzsvērt, un ļoti labi, ka jūs skaidrojāt šīs te koncepcijas un jomas, eh, par kurām būtu jārunā un par kurām var neuztraukties. Un tad, kad mēs sākam runāt par uh, izmaksām, jūs apgalvojāt, ka Jūs eh, arī uzsvērāt, ka ir arī ieguvumi ieviešo šo direktīvu. Tā kā mums ir jārēķinās arī ar to faktu, ka vienlīdzīgas attieksmes politika kā pamatprincips, ja tā tiks ieviest visā Eiropas Savienībā, tas rada lielāku sociālo kohēziju, mazāku diskrimināciju un Izmaksas, kas ir saistīts ar šādu diskrimināciju, savukārt tiek samazināts, tā kā mēs šeit varam arī runāt par ieguvumiem. Bet, nu, mums galvenokārt tas, protams, ir principi jautājums, nevis izmaksu un ieguvumu jautājums. Un visbeidzot, secinājums, kas no tā viss izriet, būtībā izmaksas nebūs tik būtiskas, lai novērstu uh, uz aizspriedumiem eh, balstītu nevienlīdzību. Un par spīti atsevišķiem aspektiem, kas, protams, eh, būs saistīti ar izmaksām ieviešanas stadijā, tiem šādiem apsvērumiem nevajadzētu mm, tikt eh, ņemtiem vērā vai tikt izmantotiem kā arguments, lai neieviestu direktīvu. Un tādēļ Mēs te varam runāt par īstenošanas termiņiem. Mēs to varam ieviest gadu laikā un 20 gadu laikā. Tā kā šeit mums ir šī te manevrēšanas iespēja, tā tad arī e, padomē tāda ir šī gadījumā, e, un galu galā tas viss parāda tikai to, ka ir svarīgi, lai mēs turpinātu virzību uz vienlīdzīgas attieksmes direktīvas pieņemšanu. Nu, es nezinu, vai atgriezīšos nākošajā saksaukumā, bet cerams, ka uh, maniem pēctečiem būs uh, vairāk veiksmes šī jautājuma virzīšanā. Un uh, man negribētos atz pēc tam secināt, ka, nu, nekas uz priekšu nevirzīties vismaz tuvākajā laikā nē. Un cerams, ka Grieķijas un arī Itālijas prezidentūra nopietni uzņems eh, šo jautājumu. Mēs esam ar daudziem eh, padomas pārstāvjiem runājuši un esam aicinājuši viņus politiski atbildīgi attiekties pret šiem jautājumiem. Un vēl daži īsi komentāri un viens noslēguma komentārs. Uh, kam ir saistība ar ziņojumu. Atsevišķos gadījumos mēdz būt situācijas vai iespējas, ka ir nepieciešami kādi diezgan izmaksu intensīvi īstenošanas aspekti, bet tie nav tieši saistīti ar pašu direktīvu. Nu, tādā nozīmē jūs aplūkojat direktīvas darbības jomu, tās aptvērumu, tad eh, faktiski pašas direktīvas ieviešana nav saistīta ar papildus izmaksām. Nu, lūk, eh, tas ir vēstījums, eh, ko es gribēju darīt zinām. Es augstu vērtēju arī padomas un prezidentūras viedokļus, un ja kādam no kolēģiem kaut kas ir piebilstams, es labprāt arī viņus uzklausītu. Paldies, vai vēl kāds arī vēlas izteikties? Lūdzu. Ja nē, tad dosim vārdu Eiropas komisijai. Es saprotu, ka Alvaro Oliveira komisijas, pār, komisijas pārstāvis ir klāt un arī Andrēs Staini. Vai lūdzu vēlties izteikties komisijas vārdā? Very much. Um, I'm Andrēs. Paldies, man sauc Andrēs Stains. Esmu vienlīdzīgs attieksmes uh, departamentu vadītājs Digi Justice. Mēs patiesībā piedalījāmies sarunās par šo direktīvu padomē. Uh, Iesākumā vienkārši taču pilnīgi viennozīmīgi apliecināt mūsu apņemšanos saistībā ar šo priekšlikumu. Nekad nav bijusi ne mazākā šaubu ēna, ka viena no lielākajām grūtībām sarunās par šo lietu padomē ir šī vienbalsība, kas nepieciešama un ka komisija darīs visu, kas tās spēkos, eh, lai izveidotu tiltus, kas mums ļautu padomē panākt vienošanās. Pēdējo divu gadu laikā mums tas nav izdevies. Uh, Taču mēs neesam ārkārtīgi pesimistiski noskaņoti. Mēs domājam, ka visa politiskā aina varētu mainīties diezgan īsā laikā. Varbūt es esmu pārāk optimistiski noskaņots, taču mēs dar virzīsimies šajā virzienā un mēs esam ļoti pateicīgi par atbalstu no parlamenta, no šīs komitejas un īpaši no referenta, jo parlaments arī nepiekāpīgi ir izdarījis spiedienu uz citu mm, savu partneru eh, likumdošanas iestādi. Un es domāju, šis spiediens savā ziņā izskaidro, kāpēc padomu vēl ar vieni pievērš zinām uzmanību šim tematam, kaut arī nepastāv politiskais kompromiss darbs, tomēr turpina virzīties priekš, jo es domāju, arī neviena prezidentūra negrib uzņemties atbildību par šīs direktīvas pamešanu novārtā, jo ir milzīgs atbalsts no parlamentūra, arī no vairuma. Dalībvalsts vienkārši tagad m, mm, līdz šim vēl nav izdevies panākt konsensus, kas nepieciešams pieņemšanai, izskatot uh, materiāls pirms. Uh, Eh, šīs sanāksmes es eh, secināju, ka pēdējā reize bija piecu gadu jubileja, kopš tiek skatīts šis priekšlikums vasarā. Parlaments mēģina vienojās visām politiskajām grupām, ka viņi turpinās izdarīt spiedienu uz padomi. Tātad mēs pilnīgi piekrītam parlamentam šai ziņā. Šodien mēs runājam par ietekmes izvērstējumu vai papildu ietekmes izvērtēšanu, ko izsanoja Miljo. Iesākumā gribu sacīt, ka mēs šo ietekmes novērtēju saprotam tā, kā to arī prezentēja referents, kā vēl vienu elementu, kas nodrošina šo diskusiju uzturēšanu pie dzīvības, un tas ir vēl viens labs pamats, kā tālāk virzīt šīs direktīvas pieņemšanu. Mēs kā komisija un kā tā iestāde, kam ir jāprezentē visaptvarošs ietekmes ievērtējums ar visām izmaksām un ieguvumiem. Es ļoti labi apzinos tās grūtības, kādas ir saistīts ar šādas sarežģītas darba īstenošanu. Mēs esam sadarbojušies ar miljö, mēs esam snieguši informāciju, pamatoties uz mūsu ietekmes novērtējumu, mēs esam ar viņiem uzturējuši kontaktu un mēs augstu vērtējam ļoti nopietnos centienus, kas veikti, lai sagatavotu jaunu materiālu, no jaunu izvērtētu e, izmaksas un ieguvums no šī darba. Es domāju, nav īstais brīdis stāstīt par atsevišķiem uh, atsevišķiem elementiem ieteikums novērtējumu, taču gribu tā kā rezumēt uh, eh, milju darbu. Vispirms vēlos atkārtot referentu jau sacīto, proti, kad mēs runājam par potenciāli ievērojumām izmaksām, mēs runājam tikai par diezgan ierobežo direktīvas daļu, ja skatu direktīvu kopumā. Es domāju, pirmais secinājums no ietekmes novērtē, mums tas jāpatur prātā, ir tas, ka no direktīvas uh, kopīgā lielā aptvēruma nav nozī neizriet nozīmīgi izdevumi. Tātad tas nebūtu arguments, kāpēc uzstāties pret šo priekšlikumu. Ir specifisks segments, specifiskas jomas un nav nekāds pārsteigums, ka uh, invaliditāte vai atbilstoša mājokļu piedāvāšanas joma ir tās jomas, kurās varētu būt izmaksas. Tas ir mans vispārējais komentārs. Man ir pieredze diezgan liela ietekmes novērtējums, un var sacīt, ka ir zināma neobjektivitāte, ka tiek izstrādāt izstrādāts ietekmes novērtējums. Tas nav apzināti, taču, ja mēs uz to raugāmies no ekonomiskā viedokļa, tad es domāju, vienmēr, gandrīz vienmēr ir vieglāk aprakstīt izmaksas nekā ieguvumus, jo izmaksas ir bieži vien tiešās izmaksas, cik daudz ir jāizterē līdzekļi, lai īstenot kādu pasākumu, bet uh, ieguvumi parasti ir netieši, tās ir tikai uh, sekas, kas izrietējas no darbības, un līdz ar to ir zināma tendence pārāk augstu vērtēt izmaksas salīdzinājumā ar ieguvumu. Un ir vēl viens papildu elements, un tas ir vēl jau svarīgāk šīs direktīvas kontekstā. Proti izmaksas un ieguvumi, tā kā mēs tos redzam komisijā, tā kā mēs uh, tos skatām. Uh, ietekmes novērtējuma kontekstā nevar eh, tikt skatīt tikā kā izmaksas un iegūt. Tas ir viens svarīgs elements visā analīzī, taču mums jāraugās arī uz sociālajiem izmaksām, sociālajiem ieguvumiem, tāpat kā ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām. Un es domāju, ka vienlīdzīgas attieksmes jomā ir pašsaprotami, ka sociālajām izmaksām Mm, zinot, ka sociālām izmaksām nav, eh, ka tās netiek skatītas ietekmes novērtējumā priekšsēdētājs. Es gribu jūs brīdināt, ka mums pietrūks laika un ir paredzēts laiks šim jautājumam tikai līdz 12. Tad lūdzu mm, pamazām nopaļojiet savu uzstāšanos komisijas vārdā. Jūs esat aicināti pabeigt savu domu. Jā, paldies, eh, turpina runātais. Otrais aizpratums, kas mums ir ietekmes novērtējuma ziņā, ir tas, ka ekonomiskais aspekts ir pārāk plaši atainots un sociālais pārāk maz. Ir skaidrs tam skaidrojums, ka ekonomiskos ieguvumus un izdevumus ir vieglāk eh, kvantificēt, iesaistīt skaitļos, ietvert skaitļos nekā. Uh, sociālos iegums un izdevums. Tas ir vispārīgais komentārs, ar to tad var arī varētu beigt. Bet otrais vispārīgais komentārs ir tāds, ka ir jāizvēlas pareizais rādītājs, atskaits punkts, ko tad tas novērtējums mēģina panākt. Tas mēģina izanalizēt ieguvums un izdevums salīdzinām ar pašreizējo situāciju. Kādas būtu papildu, kāda būs papildu izdevumi, kāda papildu ienākumi, ieguvumi salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Un ir daži aspekti, kas ir ļoti svarīgi. Es koncentrēšos tikai uz vienu manā skatījumā, tas ir galvenais. Mums vienmēr jāpatur prātā, ka ir jau juridiskas saistības spēkā, kas attiecas uz to jomu, kurām ir jau ir secinājis potenciāls izmaksas. Tas ir invaliditātes jomā ir ANO konvencija, kas ir saistoša ES un visām dalībvalstīm no ietekmes novērtējuma secinājumiem varu citēt, Miljo secina, ka tā kā visas dalībvalsts ir ratificējusi ANO konvenciju, tad varētu argumentēt, ka izmaksas, kas izriet no invaliditātes jomas, jau ir tās izmaksas, kas ir uh, uh, iespējams ANO konvencijas saistību dēļ. Tātad tās izmaksas, ko secina miljö, ir vienkārši izmaksas, kas jau ir obligātas ANO konvencijas ietveros. Es domāju, ja jūs izvēlaties pareizo izējas punktu direktīvai, tad, kad jūs izvērtējat direktīvas papildu izmaksas, tad patiesībā lauvas tiesa uh, kas attiecas uz e, invaliditātes jomu, jau ir e, šīs izmaksas jau ir jāņem vērā jau tagad. Tā tad nekas īsti nemainās, un tas jāņem vērā tad, ja jūs izvērtējat plus un mīnus šim priekšlikumam. Turklāt referents ir nāks klēs dažiem komentāriem, kurus arī es gribēju sacīt, ka dažās jomās mēs mm, izējam no direktīvas plā, eh, aptvērumu, piemēram, runa par nodokļu, par izņēmumiem no nodokļa schēmas. Es domāju, tas arī uz to neatiektos direktīvi, taču nobeigumā gribu sacīt, lūdzu, ņemiet vērā ANO konvencijas sekas un arī sociālos uh, aspektus šai jomā. Tagad lūdzu Grieķijas prezentūra. Ā, Garidis, kungs vēlties īsi uzstāties, lūdzu. Of course. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdē. Vispirms vēlos uh, pateikties par to, ko organizēju šo sanāku šodien. Es domāju, tā sniegs ieguldījumu panākot labāku redzamību tām jomām, uh, kas padomē ir, uh, zināmā mērā, uh, iestrēgušas runājot par šo direktīvu. Jūs zināt, ka Grieķijas nostāja bija diezgan uh, pozitīva. Grieķija vēlas, lai šīs temats tur virzītos priekšu. Un šai kontekstā mēs esam sākuši diskusijas darba grupā, esam paredzējuši pirmo sanāks marta sākumā. Es zinu, ka laiks ir ierobežots, tāpēc izteikšos īsi. Es pilnīgi atbalstu ietekmes novērtējums, secinājums. Uh, referentu un komisijas secinājums par izmaksā. Un es 30 gadus esmu bijis arhitekts un esmu strādājis pie invalīdiem paredzētās pieejamības jautājumu. Tā tad ir jāizskata tiešās izmaksas, taču neaizmirsīsim arī netiešos ieguvumus pateicoties šiem uzlabojumiem, piekļūs uzlabojumiem invalīdiem. Es domāju, ka nedrīkst aizmirst, kā, kādas izmaiņas, vai tās būtu invalīdiem pieejamības ziņā, vai tas būtu privātajā vai sabiedriskajā ēkā, uzlabošu invalīdu situāciju darba tirgu, viņi piedalīsies pilsoniskā sabiedrības dzīvā, dzīvē, un tas Protams, būs tāds kā reizinātāja efekts, un šos efekts, protams, nav viegli iekļaut skaitļos. Varu apliecināt, ka Grieķija turpinās strādāt pie šī jautājuma, pie šī dosie, un mēs mēģināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai to virzītu priekšu. Paldies! Paldies par jūsu ieguldījumu, priekšsēdētājs. Tagad atgriezīsimies pie š, pie, pie tribīnas vai Altan kungs, jūs vēlaties, ko sasīt, ne? Labi, tad Mulder kungs. Es esmu diezgan labi pazīstam šo tematu. Taču jūs pasniedzāt šo tematu ļoti interesanti. Gribu pateikties referentam. Uh, viņš man ļoti labi paskaidroja šo tematu. Vēl viens jautājums paliek. Ir viena dalībvalsts Vācija kura ir grūtības īstenot šo tiesību aktu. Vai kāds man varētu pastāstīt, kāda pat labam ir situācija šajā valstī? Priekšsēdētājs izteicās bez mikrofona. Sure. Referenci. Jā, vispirms es pilnīgi piekrītu tam, ka no analīzes viedokļa, kā jau sacīju sākumā, galvenais secinājums ir tāds, ka ieguvumi uh, kas izrietēs no šī tiesību akta īstenošanas, ir jāsalīdzina ar tām izmaksām, kas izrietējuši no šīs, um, no tām izmaksām, kas izriet no šīs, šī tiesību akta neīstenošanas. Skaidrs, ka ieguvumi būs ilgtermiņā un tāpēc grūtāk to ir saprēķināt. Es atbalstu arī komisijas uh, sacīto un uh, augstvērtēja arī padomes iesaisti. Runājot par situāciju Vācijā, paradoks ir tāds, ka Vācija viena no valdībām vēlējas ļoti sīki izskatīt šo lietu, taču viens paradoks jau ir tāds, ka vairums no lietām uh, kas direktīvas kontekstā jāizteno valstī, jau ir. Tā ir visparadoxālākā situācija. Tas bija uh, ar iepriekšējo valdību. Es domāju, ka šajā valdībā mums manevra telpa, un es ceru, ka būs kustība pozitīvā virzienā, un es vēlētos būt tikpat optimistiski noskaņots kā komisija Ceru, ka šī prezidentūra vai nākošā viena vai otra panāks šī tiesība akta pieņemšana. Es paužu nožēlu par to, ka es, diemžēl, nebūšu viens no tiem, kas uzteiks šo rezultātu, taču katrā ziņā ar lielu prieku atnākšu atkal šeit un paudīšu savu gandarījumu par šī dokumenta pieņemšanu kopā ar citiem pilsoņiem. Paldies par visu līdz šim ieguldīto darbu, paldies, protams, arī komisijai. Ir svarīga paturēt prātā, ka komisija ir izcinojusi ļoti svarīgi izšķirošu lomu, risinot tehniskās problēmas, kas padomē bija, jo padomas prezidentūra mainās, bet komisija ar vienu uzņems atbildību par visu tehnisko problēmu risināšanu tas ir jāatzīst, un uh, tas ir uh, mūsu uzslavas cienīgs. Cerams, ka drīzā laikā mēs varēsim šeit uzstāties pozitīvāk. Paldies, priekšstādājs. Papildu komentāru nav, esam pārsnieguši šim tematam atvēlēto laiku. Taču vēl ir viens informatīvs punkts. Džans Malders par Eiropas patvērumu atbalsta biroju apmeklējumu valetā. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka es varu izteikties pavisam īsi. Trīs deputātu delegācija devās uz valetu Maltā. Mūs sagaidīja ļoti labi. Saņēmām ļoti daudz informācijas par visu to, kas tur notiek. Mums bija tikšanās ar pārstāvjiem, mm, dalībvalstu vēstniekiem. Mums informēja par pašreizējo bēgļu situāciju Maltā. Malta ir ļoti maza valsts, un tai nāks saskarties ar ārkārtīgi lielu bēgļu skaitu proporcionāli. Mums bija arī diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem, ar cilvēkiem, kas ir ieguvuši patvērumu Maltā Mēs sapratām, ka patvērumu biroja spēlē ļoti nozīmīgu lomu informācijas apkopošanā un uh, patiešām ir pierādījis sevu vērtību, jo īpaši šādos apstākļos, kad uh, sīriešu bēgļu ir tik ļoti daudz dažādās valstīs. Paldies! Es redzu, ka Mecolas kundze vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties Mulderu kungām par to, ka viņš eh, vadīja šo delegāciju. Viņa darbs bija patiešām ļoti patīkams. Šī bija pirmā misija, bija pirmā misija man šeit Eiropas parlamentā. Man bija liels prieks, ka šī delegācija tik ļoti interesējas par bēgļu un patvērumu situāciju Maltā. Mēs tikāmies arī ar aģentūras ierēģiem un darbiniekiem. Uh, Šīs aģentūras galvenais mērķis ir vienkāršot starptautisko aizsardzību, vienkāršot to, ka cilvēki, kas vēl saņem, saņem savu starptautisko aizsardzību, var tikt pārvietoti no vienas valsts uz otru. Un uh, mēs mēģinājām arī saprast, kā institūcijas varētu palīdzēt šādām valstīm, kas proporcionāli saskaras ar ārkārtīgi lielu bēgļu skaitu un kā varētu nodrošināt, lai šis sloks tiktu sadalīts starp vairākām dalībvalstīm. Paldies! Es redzu, ka arī Deblāzijo kungs vēlas izteikties. Gijons kundze vai Bronsa kungs, vai jums ir kas sakāms? Bronsa kungs, lūdzu. Tas būtu tāds tikai tiešs jautājums. Varbūt jūs varētu pastāstīt, vai šie cilvēki, ar kuriem jūs tikāties, ir cilvēki, kas ir patvērumu meklētāji vai arī vietējā organizācija pārstāvji, tātad tie, kas eh, ir tieši iesaistīti šajā situācijā, vai jūs arī tikāties ar parastiem iedzīvotājiem un jūs zināt, ko viņi domā? Gijomas kundze, jums ir kas sakāms? Jā, es gribēju tikai sacīt, ka ņemot vērā to, kas šeit tik norādīts, birojam, protams, ir izšķiroša nozīme steidzamības gadījumos sniedzot atbalstu dalībvalstīm. valstīm kas saskars īpašus spiedienu no migrācijas plūsmas. Tā ir šī biroja loma, tā mums arī ļoti svarīga. Taču viena no biroja misijām ir pilnvaras sniegt atbalstu par ilgtermiņu, par metodi, at, sniedzot arī padomas šis atbalsts iespējams arī, kad ir kāda specifiska problēma. Es vēlos to uzsvērt mm, šaubnu par to, ka Maltā situācija ir saistīta ar īpašu spiedienu, ka birojs šai situācijai sniedz savu atbalstu. Turklāt birojs tiek aicināts meklēt un sniegt atbalsta ilgtermiņā patvēruma jautājumos. Un šai ziņā ir jādomā arī par vēl citiem nolīgumiem. Paldies. Jom, Mr. De Blazī. Paldies, De Blazī, kungs. Lūdzu, vai jūs vēlaties ko teikt? Jā, es vēlējos pateikties parlamentām par to, ka tas eh, tik ļoti lielu uzmanību pievērš Eiropas patvērumu birojam. Mēs arī pilnībā piekrītam parlamentam. Aģentūra pašlaik eh, tagad uh, palielina apgriezienus, tā vairs nav tikai maza aģentūra, tā mēģina nodrošināt pilnīgu Eiropas Savienības patēruma sistēmas integrāciju. Tas būs šīs aģentūras galvenais mērķis. Tāpat arī uh, tiek darīts viss, lai tiktu ievērots Dublinas regulas 33. pants. Vēlreiz gribētu pateikties Eiropas parlamentām par ieguldīto darbu un arī par organizēto vizīti uz Maltu, uz Eiropas patvēruma biroju. Eiropas uh, patvēruma atbalsta dienests Maltā, un uh, tagad dot vārdu Mūderkungam, kurš uh, šo biroju apmeklēja. Atbildēšu tagad uz Bronsakunga jautājumā. Mēs tikāmies ar lielāko daļu no darbiniekiem no šī biroja. Tāpat arī mēs sarunājāmies ar dalību valstu vēstniekiem. Maltā viņi mums stāstīja par savu pieredzi. Mēs tikāmies šķiet arī ar trīs pašreizējās valdības ministriem. Es atvainojos ar diviem. Nu, es vienmēr gribu pārspīlēt. Tikāmies arī ar opozīcijas pārstāvjiem. Tātad ar trīs ļoti svarīgiem cilvēkiem Maltas politikā. Mēs tikāmies arī paneļa diskusijās, mūs aicināja mūs dalīties mūsu viedoklī par šo viroju. Tāpat arī mēs diskutējām ar sabiedrības pārstāvjiem, tur bija kādi 50-60 cilvēki. Viņi mums uzdeva jautājumus, un pēc tam mēs eh, diskutējām. Tikāmies arī ar eh, patvēruma meklētāju no Eritrejas, kurš bija cietis Lībijā ļoti smagos apstākļos, pēc tam bija nokļuvis Maltā un tagad mēģināja nokļūt ASV, ja es pareizi sapratu. Pēc tam mums bija tāda divu dienu vizīte, mēs tā, eh, tikāmies ar EASO biroju, viņi mums stāstīja par mācību metodēm un par to, kādu darbu viņi veic palīdzot valdībām un uzņemot bēgļus. Pēc tam Gijomas kundzes jautājums. Īsti nezinu, vai sapratu šo jautājumu pareizi, bet šķiet, ka pašlaik EASO birojā mandāts ir pietiekams. Tā vismaz teica komisijas pārstāvis. Un arī komisijas pārstāvis minēja, ka e, šīs birojas pieņem apgrie, apgriezienus. Ja kādi pan, pienākumi nākotnē parādīsies, tad mēs to arī risināsim, bet misijas laikā es neko tādu nedzirdēju. Nē, es laikam slikti sapratu jautājumu, es atvainojos. Oui, je, je veux bien préciser. Es gribu precizēt Mulder kungam. Es nerunāju par iespēju paplašināt biroja mandātu. Es tikai sacīju, ka, mandā, ka biroja mandarā, mandātā ir ietverts steidzamības jautājumi. Mm, skaidrs, ka Maltā uh, jūtīgums pret tiem ir izteiktāks. Un tad vēl arī normāla patvēruma jautājumu kārtošana. Manā skatījumā tad nav runa par mandātu paplašināšanu. Šajā gadījumā es esmu uzdot pārpratu jautājumu. Cik tās zinu, ir ļoti grūti sazināties ar iestādi, ja uh, valstīs uzturēties tikai pusotru dienu. Es saprotu, ka ASO pild savu mandātu pašreizējā brīdī, un nesmu dzirdējis neko, kas liecinātu par pretējo. Uh, taču man būtu noteikti jāuzdod konkrēti jautājumi, ja es zinātu, ka kādi no pienākumiem tiek atstāt novārstā. Jebkurā gadījumā man radāsies pēc, ka tā nebūtu nav. Vai tas būtu viss? Paldies par jūsu prezentāciju par vizīti Maltā. Paldies, Mūderkungs. kungs. Mums bija paredzēta sanāksme līdz pulkstens 12, un to esam arī izdarījuši. Esam pabeiguši visus jautājumus. Lielas paldies! Šķiet, nākamnedēļ mēs tiksimies grupu nedēļā. Mums ir paredzēta arī Lībē komiteja. Nākam ceturtdien pulkstens 9. Tiekamies nākamnedēļ!